Chers collègues, euh, Godētie kolēģi, labdien, labrīt visiem! Esiet laipni lūgti mūsu starp parlamenta komiteju tikšanās reizē, kas notiek šajā Eiropas parlamenta nedēļas ietvaros atbilstīgi 13. pantam budžeta līgumam vai pareizāk sakot par līgumu, par uh, pārvaldību, stabilitāti, konverģenci. Un Eiropas semestri ietvaros sagatavojot arī pavasara samitu. Tādējādi mēs šeit tiekamies, jo esam atbildīgi par sociālām lietām, par nodarbinātības jautājumiem, vai tas būtu šeit Eiropas parlamentā vai katrā no mūsu nacionālajiem parlamentiem. Jūs eh, noteikti zināt, cik eh, svarīgi mums ir tieši šī dimensija, cik svarīgi tā ir šajā procesā, pat ja zinām, kas, nu, galvenokārt šeit mēs runājam par nacionālo parlamentu, par dalību valstu kompetencēm. Tomēr eh, tajā pat laikā šīm kompetencijām ir arī ļoti sting, liela ietekme, ļoti tieša ietekme uz eh, visām politikām un rīcību Eiropas līmenī. Tādējādi vēl jo svarīgāk ir uzsvērt izcelt šos jautājumus. Tas arī ir vēl viens eh, iemesls, kādēļ Eiropas parlamentā Eiropas uh, semestrī mēs cieši eh, sadarbojamies ar ekonomisko monetāro lietu komiteju, budžeta komiteju, sociālo lietu un nodarbinātības lietu komiteju, jo uzskatām, ka mums visiem kopā ir jāsasniedz ekonomiskās sociālās politikas mērķi, kāda esam sev noteikuši. Vēlos sirsnīgi pateikties arī nacionālajiem parlamentiem pār jūsu ļoti svarīgo ieguldījumu sniegtajām atbildēm uz uh, nosūtīto anketu. Visi šie dokumenti būs pieejami arī internetā. Šodien tie tiek izdalīti drukātā veidā, bet tie būs arī pieejami elektroniskā veidā. Tā būs atsauce, lai mēs arī vairāk tiktu informēti par to, kas notiek dažādās dalību valstīs šajā jomā. Un tad, nu, sāksim ar pirmo daļu. Šorīt esam lēmuši sadalīt mūsu ICM divās daļās. Pirmā daļa attiecas uz uh, sociālo ekonomiskas monetārās savienības dimensiju, kas mums ir ļoti svarīga. Tādējādi esmu ļoti priecīgi šeit sveikt panelī, man blakus, vispirms jums, eh, nodarbinātības eh, sociālo lietu ministru no Grieķijas, Janis Vucis kungs. Mēs jau gandrīz esam kļuvuši par draugiem, un ir vēl viena iespēja attīstīt mūsu sadarbību, un esmu par to ļoti priecīga. Es sveicu mūsu vidu arī Kamastinus kungu, mm, eh, Grieķijas parlamenta nodarbinātības komitejas priekšsēdētāju, kurš arī steigsies panelī. Uh, kurš arī ļoti labi pazīst Eiropas parlamentu, jo viņš jau bija šeit arī pagājuši gadu un prezentēja mums pasākums, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu Grieķijā. Jūs noteikti varēsiet izteikties par šo jautājumu loku. Vēlos norādīt, ka arī kā asamblējas. Uh, eh, Naturālās asamblējas uh, Francijas pārstāvs Rīnvarbības komitejas priekšsēdis eh, mums um, pieminēsies nedaudz vēlāk. Pirms jums dodu vārdu, godātais uh, eh, Piemastinos kungs, dažos vārdos uh, ievadīšu debates. Atgādināšu, ka kā Eiropas parlaments skata šos sociālās dimensijas jautājumu ekonomiskā monetārā savienībā. Kamēr prezidents Van Rompeja kungs izstrādā Eiropā domēji savu ziņojumu par savu, ceļa, savu ceļakārtas priekšlikumu, uzstāju uzsveru četras dimensijas, lai varētu izveidot visaptvarošu ekonomisko monetāro savienību, minot budžeta finanšu jautājumus, minot demokrātiskos jautājumus. Uh, Un vēl viens otrais jautājums, kur īsti neatceros, saka priekšsēdētāji. Un e, mums likās, ka vajadzētu vairāk uzsvērt, lai uzsvērtu piekto, izcelt piekto dimensiju, kas būtu sociālā dimensija ekonomiskā monetārā savienībā. Tādējādi Eiropas parlaments savā ziņojumā gadu atpakaļ arī e, sniedzi savu nostāju, izstrādājot tā saucamo tīsen ziņojumu, kur min skaidri prasījām, lai šī piektā sociālā dimensija tiktu ņemt vērā. Pēc šīs iniciatīvas, kuru atbalstīja arī sociālajie partneri ārpus parlamenta, Eiropā doma piešķīra Eiropas komisijai mandātu, lai varētu tā izstrādāt priekšlikumus šajā sakarā. Eiropas komisija savā paziņojumā pagājušā gada vidū piedāvāja eh, to, kāda varētu izskatīties šī sociālā dimens, dimensija. Tādējādi Eiropas parlaments arī izstrādē rezolūciju, kas ļāva reaģēt uz šo komisijas paziņojumu un eh, vēlēs sniegt arī savu ieguldījumu. Šo rezolūciju ļoti plaši uh, atbalstīja 327 deputāti. Un šajā tekstā mēs uzskatām, ka komisijas teksts e, bija ļoti svarīgs pirmais solis, bet tāpat laikā tikai pirmais solis, lai izveidotu ekonomisko monetāro savienību. Atgādinu arī, ka ļoti svarīgi subs, svarīgs subsidiarāts princips. Uh, Tas ir jāievēro, un tad arī sociālās klauzulas iekļaušana mums liekas ļoti svarīga, bet fundamentāli, jo mūsuprāt sociālie elementi ir jāiekļauj Eiropas integrācijas sirdī un jāiekļauj sistemātiski visās Eiropas Savienības institūcijās. Jāatgādina arī 9. pāns Lisabonas līgumā, bieži vien tas tiek ignorēts, bet mēs nevaram ignorēt to, ka bezdarbs skar. Uh, 27,6 miljonus cilvēku un 4,2% no Eiropas iedzīvotājiem eh, dzīvo nabadzības sociālās izslēgšanas draudos. Tas nozīmē, ka mums ir jāsasniedz 2020 mērķis, bet iezin, vai tas notiks. Un Neliela atkāpe, lai pievērstu jūsu uzmanību. Izskatās, ka Eiropas komisija uh, iecerēs līdz mandāta beigām pārskatīt uh, Eiropas Savienību 2020 stratēģiju. Un varētu tikt arī pārskatīts jautājums par uh, platformu par cīņu pret bezdarbu un nabadzību un sociālo izslēgšanu. Tas nav atbilstīgi, un, bet pēc būtības domāju, ka diezin vai šī komisija ir pilnvarota līdz savu mandātu beigām tagad to darīt. Es domāju, ka tas būs jādara nākamajai Eiropas komisijai, diskusijās ar nākamo Eiropas parlamentu, pārskatīt šo platformu. Un tagad arī eh, kā Eiropas parlaments rēģēja uz šo komisijas paziņojumu. Mēs noraidījām jebkādu veidu harmonizāciju pielāgošanu, kas nozīmētu, ka tiktu samazināt sociālās normas dalību valstīs. Tātad uh, šī slavenā neatkāpšanās klauzula, uh, ko eksperti ļoti labi uh, zina. Un tad runājot arī par komisijas paziņojumu un arī par eh, galvenajiem indikātoriem, lai salīdzinātu sociālo situāciju dažādās dalību valstīs. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums ir absolūti būtisks. Šī salīdzinošai tabulai ar indikātoriem ir jāpapildina procedūra. Un jā, procedūra par secinājumu izdarīšanu. Uh, Eh, makroekonomisko līdzsvaru ieviešanu. Un tad runājot par šiem indikatoriem, mēs uzsveram, ka ir jāņem vērā. Ir arī jāņem vērā bezdarba dimensija, cīnītos pret jauniešu bezdarbu. Lai varētu izveidot jauniešu garantiju par ko vienojās visi institūcijas. Un tad uzskatām, ka bez šiem komisijas pieciem indikatoriem tikt pievienot arī jauni indikatori. Es zinu, ka mēs nevaram te izveidot tādu Ziemassvētku eglīti ar dažādiem indikatoriem, pasākumiem, bet ir jādomā par bērnu nabadzības līmeni, ir jādomā par to, kā var piekļūt izmantot veselības, veselības aprūpas pakalpojumus. Tad arī ir jautājums par bezpajumtniekiem un vēl arī jo, um, atbilstīgs eh, godpilns darbs, lai varētu risināt eh, sociālo situāciju. Mēs prasām, lai mūs iesaistītu šo indikātoru izstrādē, un ja mēs vēlamies uzturēt dzīvu sociālo dialogu, ir jāiesaista aktīvi sociālie partneri, definējot šos elementus. Uh, Uzskatām arī, ka um, Eiropa domē ir jādefinē indikātori par sociālo uh, no, nu, dimensiju, lai varētu nodrošināt Eiropas sociālo aizsardzību. Tā ir nākotne, tas ir nākotnes koncepts, kas mums ir ļoti svarīgs. Aicinām arī optimāli izmantot Eiropas Savienības budžetu, lai varētu attīstīt Eira, uh, sociālo dimensiju uh, ekonomiskā monetārā savienībā un lai notiktu mo, brīvprātīga, uzsveram, brīvprātīga darba ņēmēja mobilitāte. Daudz elementi jau ir diskutēti, arī par daudz esam jau apmainījušies ar viedokļiem. Uh, Šeit ir divi galvenie elementi, kurus vēlos uzsvērt. Tad, kad mēs būsim definējušos indikātorus, tad uzskatām, ka būs eh, jāparedz arī saistoši aspekti specifiskām rekomendācijām katrai dalībvalstī atsevišķi. Rekomendācijas, kas tiks izsvērt, uh, izstrādāti vēlāk, bet par to noteikti būs vēl jārunā, cik tie būs saistoši. Tad, nu, esam daudz arī, kas uzskata, ka ņemot vērā. Uh, sociālo, ekonomisko dimensiju un to savstarpējo sadarbību. Mums ir jārunā par automātiskiem stabilizatoriem Eiropas Savienībā. Uh, bet galvenokārt arī Eirozonā. Tādēļ arī esam piedāvājuši dažādas priekšlikums, bet nu ir viens priekšlikums, kas tieši attiecas uz uh, sociālo lietu un nodarbinātības jautājumu uh, komitejām, proti izveidot sociālās aizsardzības tīklu, paredzot minimālo uh, bezdarbnieku pabalstu. Esam tādējādi arī organizējuši Pagājušajā gadā 8. jūlijā uzklausīšana, jūs to varat arī noklausīties internetā. Un uh, tur bija izskanēja ļoti daudz interesants idejas. Arī strādājām pētījumu par to, kāds varētu būt šī mehānisma pievienotā, kāda varētu būt šī mehānisma pievienotā vērtība. Par to runāsim 12. un 13. februārī. Tad arī, jo, tad, tad dekona komiteja šajā parlamentā arī vērsīsies pie um, ekonomiskās lietas um, komitejas, kā to darīja arī Žaks Delors savā laikā, lai nonāktu pie valdīšanas procesa. Tātad mēs vērsīsimies pie eh, ekonomisko sociālo lietu komitejas, lai šī komiteja jums sniegtu savu ieguldījumu par to, kādam būtu jābūt šim sociālajam dialogam un kā tam būtu jādarbojas. Eh, Eiropas semestrī, jo visi jau nepārtraukti atkārto, kā jāuzlabo sociālais dialogs, bet es neredzu neko konkrētu, kas notiek šajā virzienā. Tādēļ es nākšu klajā ar šo in iniciatīvu, ceru, ka būs jauni priekšlikumi atvainojos, ka izteicos pārāk gari, bet kā daudzi zināt, tad šis ir tāds jautājums, kas mums ir ļoti aktuāls, un uh, es domāju, ka uh, šeit dialogs ar nacionālajiem partneri, uh, parlamentiem ir absolūti būtisks, fundamentāls ņemot vērā manas ievadvārdus arī attiecībā uz kompetenci pārdali. Tagad vārds Dimitris Kremastinus kungam. Uh, Viņš izsakās kā sociālo lietu komitejas priekšsēdētais Grieķijas parlamentā, godētais priekšsēdētāji. Jūs rīcībā ar piecas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es ārkārtīgi priecājos, ka Darises kundzes drīkst vadīt šo sanāksmi kopā ar jums. Uh, Tēmas, par kurām mēs šodien runājam, ir ļoti interesantas, jo ir jārunā par krīzes uh, sociālajām sakām. Es esmu nodarbinātības un sociāla, uh, man blakus sēž nodarbinātības un sociālo lietu ministrs, un viņš dara uh, visu, kas ir viņa spēkos, lai situācija Grieķijā uzlabotu. Bezdarbs pie mums ir īpaši augsts, un ministrs eh, dara visu, lai situācija vērsta par labu. Mēs eh, visi redzam, cik uh, lielas pūles ministrs spēlēk, lai tas notiktu, un jau vakardien uh, sanāksmē mēs dzirdējām, ka veidojas jauna veida nošķīrums starp uh, dienvidiem un Eiropas ziemeļiem. Mēs redzam, ka Eiropas dienvidos uh, bezdarbs ir bijis pat 20% uh, apjomā, tas ir pieaudzis līdz 27%, un pusi no mājasaimniecībām apdraud mājokļa zaudēšana. Daudziem šobrīd nākas par saviem mājokļiem maksāt lielākus nodokļus. Cenas pieaug, nodokļi pieaug. Un uh, situācija ir sarežģīta. Όταν υπάρξει ανάπτυξη, τότε όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν και βεβαίως. Uh, runājot par izaugsmi, Mēs ceram, ka bezdarbs tiks samazināts, varbūt pat uh, vispār izskausts. Runātājs tiek pārtraukts. There is no, there is no uh, translation. Anyway. There is another microphone, that's why uh, there is no chance to translate it. No, no. Uh, just how we got the information. Blakus runātājam ir kāds cits ieslēgts mikrofons un ir dzirdams vairākas balsis. Tu va bien, monsieur Thomas Mann, tu va bien? Okay. Alles in Ordnung? Nein, Nē, ah, tas geht nicht. Vai viss ir kārtībā? Nē. Vienlaikus ir ieslēgti divi mikrofoni, saka tulki, un tieši tāpēc eh, tulkojumu ir grūti nodrošināt. Bet šeit nav neviens otrs eh, mikrofons ieslēgts. Kuram ir ieslēgts mikrofons? Uh, Es uh, ceru, ka visi ir izslēguši savus mikrofonus, izņemot runātāju. Mēģināsim vēlreiz. E, It's okay. It's okay. Labi, priekšstādātāji, mēs varam atsākt, bet uh, skaņa kļūst aizvien sliktāka. Labi, runātājs saka, atsākšu no tās vietas, kur pārtraucu. Vai man atsākt viss no sākuma? Lielas paldies! Mēs uh, aizvien dzirdam līdzīgus stāstus, proti to, ka atšķirības starp uh, ziemeļiem un dienvidiem pieaug. Grieķijā situācija ir ārkārtīgi smaga un aizvien vairāk cilvēku zaudē savas mājokļus. Bezdarbs ir pieaudzis līdz 27% un vairāk nekā puse jaunieši ir bez darba. Daudzām ģimenēm ir grūtības uh, saglabāt savus mājokļus, nodokļi pieaug, cenas pieaug. Tomēr vienlaikus tiek runāts arī par izaugsmu. Es gribētu teikt, ka izaugsme ir apgrūtināta. Varbūt tad, ja izaugsme būs reāla, situācija kļūs labāka. Tad varbūt kritīs arī nodokļi un tiks uh, pieskaņotas eh, attiecīgi cenas, bet eh, izaugsme vispirms ir jānodrošina. Bankas eh, Dienvidē Eiropas valstīs ir ļoti vājas un nav spējīgas kreditēt uzņēmējs, un it īpaši milzīgas problēmas šajā ziņā ir Grieķijas bankām. Kāda tad ir situācija ar izaugsmi? ja tiek uh, mazināti izdevumi, no kādiem līdzekļiem mūsu valstīs tad vēl vispār ir iespējams uh, veikt investīcijas. Tas uh, gal galā attiecas ne tikai uz Dienvidu Eiropas valstīm, bet uz visu Eiropu. Un uh, reizēm mēs jūtamies kā trešās pasaules valsts. Es domāju, ka ir jādomā uh, par izaugsmi, kas uh, Eiropā savulaik jau ir tikusi veicināta. SPD savā priekšvēlēšana kampaņā Vācijā teica, ka Eiropai ir nepieciešams savu veidu maršala plāns, tāds pats kāds uh, tika iedarbināts pēc otrā pasaules kāra. Uh, kad uh, tika nodrošināta finanšu līdzekļi, lai atjaunot rūpniecību Eiropā un likvidētu valsts parādu tad, kad atsākās izaugsme. Nu, šobrīd uh, šī situācija ir salīdzināma ar to, kas notiek Eiropas dienvidos, un it īpaši Grieķijā. Un to es saku nevis tāpēc, ka es esmu Grieķis, bet gan tāpēc, ka Grieķija vissmagāk krīzē ir cietusi. Mēs nevaram no zila gaisa divas vai trīs reizes palielināt turismu, jo nav attiecīgas infrastruktūras. Mm, tikai tad, kad mums būs nepieciešamā infrastruktūra, vairāk kuģi varēs pietāvoties mūsu ostās. Jā, mums ir brīnišķīgs klimats, brīnišķīgas pludmales un brīnišķīga jūra, un mēs tādā gadījumā atkal varētu kļūt par uh, vienu no populārākajiem turisma galamērķiem. Par to ir politiska interese, bet ar to vien nepietiek. Tas pats attiecas arī uz citām nozarēm, uz vēja enerģiju, uz uh, lopkopību. Runājot par vēja enerģiju, Egejas jūrā mēs katru dienu uh, ražojam elektrību, mēs varam kļūt par ievērojumu enerģijas ražotāju, bet priekšnoteikums tam ir zināms ieskriešanās laiks. Labi, es te ieskicēju dažādas um, lietas, un ņemot vērā to, ko teica Beržs kundze, negribētu pārbaudīt viņas pacietību, un tagad došu vārdu nodarbinātības ministram. Viņš jums precīzi paskaidros, kas tieši šobrīd notiek Grieķijā. Lielas paldies! Ministra kungs. Merci d'abord d'être parmi nous. Je, simplement, euh... Jūs tagad, uh, jums tagad tiek uh, dots vārds kā Grieķijas prezidentūras pārstāvis. Es ļoti priecājos, ka jūs šeit esat klāt. un ceru, ka jūsu sakāmais, ka prezidentūras pārstāvim skārs eh, arī tos jautājumus, kas attiecas uz eh, sociālajām lietām saistībā ar ekonomisko un monetāro savienību, ņemot vērā Eiropa padomas decembra secinājumus un gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Es domāju, ka mums vajadzētu mm, pievērsties šiem jautājumiem, un tāpēc mēs uh, esam īpaši interesēti dzirdēt to, kā jūs savas prezidentūras laikā šos jautājumus skatīsiet. Kire Beres, Kire Proe. Paldies, priekšsādātāja Berešas kundze. Nodarbinātības komitejas priekšsādātājiem. Es vēlētos norādīt, ka man ir milzīgs prieks šodien piedalīties šajā sanāksmē un pārstāvēt Grieķiju kā nodarbinātības un sociālo lietu ministram. Es zinu, ka man kā ministram ir milzīga atbildība arī Grieķijas prezidentūras ietvaros Mums tiešām ir jāsaglabā teikšana pār situāciju tuvāko mēnešu laikā. Es zinu, ka jūs Eiropas parlamentā esat svarīgākā komiteja, un jūs esat uh, būtiskākais elements Eiropas dialogā, kurā parādās ļoti daudzi svarīgi jautājumi. Es gribēju uzsvērt, ka pašreizējā sasaukumā, kurš beigsies līdz ar jaunajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Jūs esat ļoti daudz eh, panākuši un guvuši ļoti labus eh, panākumus. Esat daudz sasnieguši. Bet es pievērsīšos eh, tiem jautājumiem, kuriem savos ievadvārdos pieskārās prezidentūra. Šis mums ir ārkārtīgi izšķirīgs laiks, un par spīti situācijai Grieķijā Mēs mēģināsim darīt visu, lai panāktu mūsu kopējos mērķus un īstenotu mūsu kopējo redzējumu. Mēs ceram, ka Grieķijas prezidentūra būs pozitīva un mēs ceram ar jūsu atbalstu sasniegt uh, mērķus, ko šai prezidentūrai esam izvirzījuši. Reizēm mērķus sasniegt nav viegli, jo mēs pārņemam arī sasāpējušas un līdz galam neatrisinātas jautājumas. Tomēr mēs ceram līdz laikam, kad prezidentūra pārņems Itāliju, šajos jautājumos gūt zinām progresu. Te ļoti lielu lomu spēlē arī jūsu komiteja. Nākas konstatēt, ka Eiropa šobrīd ir daudzu lielu izaicinājumu priekšā, jo krīze ir eh, radījusi daudz problēmu, kur ir nepieciešama izlēmīga un stingra rīcība. Pirms pieciem gadiem pierādījās, ka mūsu ekonomiski politiskajā kursā bija zināms pretrunas. Mēs uh, vēlējāmies saglabāt uh, sociālo ekonomiku un uh, sociālo modeli, bet krīze parādījusi, ka daudzās uh, Eiropas valstīs šajā ziņā ir problēmas. Krīze ir parādījusi, kur slēpjas vājās vietas. Mēs jau piekto gadu īstenojam stratēģijas Eiropa 2020 mērķus, mēģinam nodrošināt ilgspējīgu izaugsmu, veicināt integrāciju un labu darba vietu veidošanu. Šī stratēģija ir labs instruments krīzes pārvarēšanai. No vienas puses mēs mēģinam likvidēt vājās vietas Eiropas izaugsmas modelī, no otras puses uh, radīt nepieciešamos priekšnoteikumus šo mērķu sasniegšanai, bet pieejamā informācija liecina, ka pēdējo mēnešu laikā ir notikusi neliela izaugsme, kas iedrošina līdz 2013. gada pirmajai pusē Eiropas ekonomika kliboja, pašlaik izaugsme ir atsākusies, un mēs ceram, ka tā turpināsies. Tas šķiet iedrošinoši. Šīs pārmaiņas ekonomiskajām situācijām tomēr joprojām nav vienlīdzīgi sadalīta starp visām dalību valstīm un varbūt ir pāragri runāt par stabilas izaugsmes atsākšanos, kas turpināsies vairākus gadus. Tomēr es atļaujos secināt, ka Eiropas ekonomika pēdējo gadu laikā pirmo reizi uzrāda veselīgus uh, izaugsmes simptomus. Un es tagad pakavēšos uh, pie viens konkrēts valsts. Grieķijā, tāpat kā citur Eiropā, ir vērojams, vērojami pirmie pozitīvie signāli un mums ir šī bēdīgā privilēģija uzrādīt vislielāko bezdarba, bezdarbnieku skaitu. Tomēr arī šajā ziņā pēdējo gadu laikā šis tas ir mainījies, ir uzsākusies uh, stabilizācija un saskaņā ar starptautisko organizāciju datiem 2014. gadā bezdarba apjoms sāks mazināties. Tas ir saistīts ar struktūrālajām reformām, kuras mēs esam pēdējo gadu laikā veikuši. Eiropas Savienībā un Grieķijā ir vērojams tas, ka ekonomiskās reformas ir likušas pamatu pavērsienam visās citās dzīves jomās. OECD saka, ka Grieķija šobrīd ir mm, pirmrindniece struktūrālo reformu veikšanā, un jaunākie pētījumi liecina, ka mūsu konkurētspēja ir uzlabojusies. Ir uzlabojusies mūsu ārējās tirzniecības bilance Un pirmo reizi Grieķijā ir novērots uh, primārā budžeta pārpalikums. Daudzi to uzskatīja par neiespējumu, prognozēja šādu situāciju tikai pēc vairākiem gadiem, bet uh, šobrīd mums uh, vairāk nekā jebkad iepriekš ir nepieciešama izaugsme veidzinoši pasākumi, projekti, kas ir vērsti uz izaugsmi un ir nepieciešams uh, turēties pie stratēģijas uh, Eiropa 2020 izvirzītajiem mērķiem. Tas ir īpaši svarīgi ņemot vērā esošo situāciju. Mums ir jādara viss, lai nodrošinātu ekonomisko stabilitāti, bet vienlaikus arī veicinot nodarbinātību un sociālo kohēziju. Nākas secināt, ka darba tirgus ar nokavēšanos, kā reaģē uz pozitīvo, uz pozitīvajām tendencēm, piemēram, IKP pieaugumu. Mēs sagaidām, ka darba vietas uh, Grieķijā radīsies, nodarbinātība pieaugs, jo bezdarbs uh, pagaidām ir tikai audzis. Kaut arī šobrīd darba tirgus stabilizējas, līdz 2015. gadam mēs sagaidām uh, bezdarba samazināšanu līdz uh, 12,7% Eiropas Savienībā un uh, nedaudz mazāku Eirozonā. Tomēr starp dalībvalstīm saglabāsies atšķirības, tāpēc uh, šeit ir nepieciešama izņēmuma izlēmība un konkrēts redzējums par nākotni. Politikas priekšplānā ir jāizver, jāizvirza ekonomiskās reformas un sociālā kohēzija. Grieķija ir pārņēmusi padomas prezidentūru ļoti svarīgā laikā, kad mēs risinam daudzas ekonomiskās un sociālās problēmas. Šis ir arī Eiropas parlamenta vēlēšanu gads. 2014. gadā darbu uzsāks jauna komisija un tiks iecelts arī jauns Eiropadomas priekšsādātājs. Turklāt ekonomiskajā un sociālajā jomā notiek ļoti svarīga attīstība par panāktajām, par panākto uzlabojumu mums ir bijusi jāmaksā ārkārtīgi augsta cena. Iekšējā pieprasījuma samazinājums, bezdarba pieaugums un sociālās situācijas pasliktināšanās. Tomēr izaugsmas potenciāls ir panākts. Kaut arī tas veicina sociālo nevienlīdzību. Par to tikko runāja arī nodarbinātības un sociālo jautājumu komitejas priekšsādātājs. Nu, šobrīd mums ir jādomā par ekonomikas un monetārās savienības tālāku attīstību. Tieši šobrīd mēs nedrīkstam aizmirst to, kas ir teikts stratēģijā Eiropa 2020, jo tur tiek runāts par Eiropas konkurētspēju un par Eiropas uh, Savienības ilgtspējīgu nākotni. Kopīgiem spēkiem mums ir jādomā par uh, koordināciju starp uh, parlamentu padomas un komisijas darbu, par to, kā saglabāt darba vietas un pārvarēt sociālās problēmas, jo pretējā gadījumā pastāv risks, ka atšķirības starp dalību valstīm kļūs aizvien lielākas. Jūs zināt, ka visas Eiropas institūcijas uh, apzinās, uh, cik uh, nozīmīgi ir padziļināt Eiropas ekonomisko un monetāro savienību. Ir nepieciešams uzlabot situāciju ar nodarbinātību un ir rūpīgi jāsako situācijai, lai pēc iespējas ātrāk pamanītu atšķirības dalībvalstīs un situāciju labotu. Ir nepieciešama ātra un izlēmīga rīcība. Padomē stāv priekšā lēmumi, kas attieksies arī uz nodarbinātības un sociālo jomu. Pie tā piedara arī mehānismi, kas uh, vērst uz to, lai pēc iespējas ātrāk uh, varētu novērtēt uh, situāciju un attiecīgi rīkoties, lai saglabātu sociālo tirgus ekonomiku pēc nodarbinātības un sociālo jautājumu padomus decembrī Eiropas uh, semestra ietveros salīdzinošajā rezultātu tabulā tika iekļaut arī sociālai kriteriji un Grieķijas uh, kā prezidējošās valsts mērķis ir uh, šos kriterijus šobrīd īstenot. Vai man vēl ir laiks runāt? Ne? Labi, tad es ātri beigšu. Beres kundze jau pieminēja to, ka ir svarīgi tas, ka rezultātu tabulā šobrīd ir iekļaut papildus eh, sociālai indikātori, bet varbūt ir jādomā par to, lai to vēl papildinātu arī ar citiem indikatoriem, piemēram, demografiskajiem. Es gribēju teikt, ka tas pieder pie mūsu prioritātēm, un mēs darīsim visu, lai tas tiktu īstenots vēl Grieķijas prezidentūras laikā. Lielas paldies, ministra kungs, par eh, šo skaidrojumu tam, kāda ir situācija Grieķijā. Un arī eh, kā prezidentūras pārstāvs jūs pieminējāt šo uh, sociālo dimensiju, kāda ir ekonomikas un monetāro lietu savienībai. Te ir ieradušies arī tātad nu, nacionāla parlamenta pārstāvi un uh, Mēs esam uzaicinājuši arī Danielu Oro, kas ir Eiropas lietu komisijas priekšstādātāja no Francijas parlamentu, un viņi varētu runāt par šīm debatēm, kuras mēs eh, esam uzsākuši jau visi kopā. Jums vārds uz, minū uz desmit minūtēm. Paldies, priekšstādātāji, eh, ministra kungi, eh, cienījamie kolēģi. Vispirms es vēlētos izteikt prieku par šo iespēju piedalīties sanāksmēm. Manuprāt, starpparlamentārās sanāksmes ir lieliski iespēja progresēt, īstenojot uh, viedokļu apmaiņu, lai mēs uh, efektīvāk varētu uzdot jautājumus komisijai un padomai. Vairākus jautājumus jau minēja uh, kolēģi, bet es vēlētos tomēr pie tiem atgriezties. Kāpēc mums ir jā, jānostiprina šī sociālā dimensija ekonomikas un monetāru lietu savienībā? Es domāju, ka pirms vēlēšanām mums nevajadzētu vispār rasties šādiem jautājumiem, jo. Um, ir uzlabojušies koordinācijas mehānismi, u, tāpat arī makroekonomiskās uzraudzīšanas mehānismi un tā tālāk un tā joprojām. Bet ko tad pilsoņi no tā viss var saprast, no tā, ko mēs darām? Jo viņi turpina ciest un viņi joprojām ir bez darba. Tāpēc es domāju, ka definēt virkni iniciatīvu, kas nostiprinātu sociālo dimensiju šai ekonomikas un monetāro lietas, monetāro lietas savienībai, ir vienīgā iespēja, kā mēs varam panākt, zinām, atpazīstamību. Lielākā daļa e, eh, iedzīvotāju i, dzīvo nabadzībā, tā skaitā arī Vācijā, arī Vācijā arvien vairāk un vairāk nabadzīgu strādājošo, un es var at, atsaukties uz to, kas izskanēja vakar. Viens no pieciem jauniešiem Eiropā ir bez darba, un Spānijā, Portugālē, Grieķijā situācija ir vēl sarežģītāka, un ir valsts, kas šobrīd izstājuši no šīm palīdzības programmām, bet tas nenozīmē, ka iedzīvotāji ir labākā situācijā, ja valsts ir labākā, ja valstī kā ir zinām uzlabojumi. Un Mēs zinām, ka ir šie taupības pasākumi, kurus uh, trojka ir uzspiedus pārāk ātri, to ir teicis arī Startautiskais valūtas fonds, un ja mums nav attiecīgas rīcības Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu šo sociālo dimensiju, mūsu darbībai nebūs uh, ticamības. Tātad mums ir jāsaprot, ka sociālas Eiropas izveidošana ir absolūti nepieciešama, lai mēs. Uh, um, panāktu Eiropas Savienības izveidošanu uh, kā tādu. Mēs ne tikai kalpojam um, finanšu tirgiem, un komisārs Andors, tāpat kā jūs, priekšsēdētājs kundze, ir centušies dot jaunus uh, impulsus, uh, lai iet šajā pareizajā virzienā. Tagad šie impulsi ir jādod arī um, vietējā līmenī. Uh, Tad arī ir labāk jāuzrauga sociālā politika un jānodrošina konverģence šajā jomā. Efektīvā ekonomikas un monetāro uh, lietu savienībā mēs nevaram ignorēt sociālo dimensiju. Mums ir nepieciešams uh, sīkāk uzraudzīt sociālo politiku Eiropas semestri ietvaros. Mums ir jāizmanto arī solidaritātes potenciāls, kāds ir Eiropas Savienībai, lai, un jāuzlabo uh, mobilitāti jāiesaista sociālajie partneri gan Eiropas līmenī, gan arī nacionāla līmenī. Te vēl ļoti daudz darāmā. Tāpat arī šo rezultātu tabulu izveidošana ar precīzākiem rādītājiem, kas ļautu precīzāk definēt problēmas, e, par to jau tiek runāts un ir runa par pieciem e, indikatoriem, kas varētu norādīt arī uz makroekonomiskā līdzsvaru trūkumu. Komisija ir piedāvājusi arī bilancē iekļaut analizējošu rubriku par nodarbinātību un situāciju attiecīgajās dalību valstīs. Veicinot, protams, labās prakses, piemēra izmantošanu dalībvalstīs, un mēs redzam, kā, piemēram, Grieķijā uh, lielākā, lielākajai daļai grieķu nav nekādas piekļuvas sociālajai aizsardzībai, es domāju, ka tas ir jautājums, kas nodarbina mūs visus, ne tikai grieķus. Man šķiet, ka mēs drīzāk esam 20. novembrī spēruši soli atpakaļ, kad parlaments pieņēma eh, mazāk ambiciozu rezolūciju nekā to, kas sākotnēji tika piedāvāta no komisijas puses, un eh, tā noteikti nav jūsu vaina priekšsēdētāji, jo zinu, ka jūs cīnījāties visiem spēkiem. Uh, un uh, eh, līdzsvara, uh, eh, līdzsvars ir nepieciešams starp ekonomisko un sociālo politiku, un tas viss ir ārkārtīgi nozīmīgi Eirozonas nākotnē. Es pilnībā piekrītu jūsu teiktiem, es ceru, ka arī uh, tam piekrīt Nacionāla parlamenta pārstāve. Diemžēl šī rezolūcija tika pieņemta atšķaidītākā formā, un te nav domāts par taupības pasākumu rezultātiem, tik svītrot attiecīga atsauce uz makroekonomisko līdzsvaru analīzi, kurās netiek ņemta vērā uh, valsts savstarpējā saistība. Un sākotnējā versijā tomēr uh, bija striktāks formulējums. Un padome bija aicinājusi arī ir izstrādāt šeit um, sociālo pīlāru. Taču mums ir jāpievēršas arī pozitīviem uh, aspektiem. Parlaments piekrīt tam, ka uh, tiek iekļaut vēl papildus indikātoru, un um, mēs pavisam drīz diskutēsim par šiem, par šiem jaunajiem indikātoriem, kas tiks iekļauti tabulās no Francijas puses. Tātad nabadzība piekļuve. Uh, veselības aprūpas pakalpojumiem, pienācīgas darbs, bez, bezpajumtnieku jautājums. Es domāju, tie ir jautājumi, kas ir jārisina, lai nodrošinātu efektīvu sociālo aizsardzību Eiropas Savienībā. Mani kolēģi, kas strādā ekonomikas un sociālo lietu komitejā Nacionālajā asamblējā Francijā, Mm, ar, mm, kopā ar viņu mēs organizējām apaļā galda diskusijas, kas notiks februārī, un es vēlos e, izteikt aicinājumu visiem, ja jūs vēlaties piedalīties šajās apaļā galda diskusijās, tas ir iespējams. Tātad mums ir jāuzsver arī sociālā dimensija Eiropas semestrim, un e, par to ir jādomā visa Eiropas semestra īstenošanā, nevar tikai un vienīgi izvērtēt ekonomisko izaugsmi. Un tas nevar būt kā uh, konstatējošs instruments, bet mums ir jāizvērtē arī ekonomiskā politika no sociālas dimensijas viedokļa. Ir nepieciešams vairāk domāt par konkrētām rekomendācijām katrai valstī, ir jādomā arī ne tikai par nodarbinātību kā tādu, bet arī par darba kvalitāti un cīņu pret bezdarbu un nabadzību. Sociāla indikātori noteikti ir jāpapildina. Es neatgriezīšos eh, pie Gutjere Pinato kunga eh, ziņojuma, kur ir domāts arī par eh, bērnu nabadzību. Es domāju, ka mēs varētu papildināt to vēl arī ar Gini koeficientu, lai mm, mums būtu visaptvarošāks pārskats par to, kādas atšķirības ir starp uh, dalībvalstīm. Un vēl šiem indikatoriem būtu jābūt saistošiem. Kopumā mums ir jāuzlabo makroekonomiskā līdzsvera trūkuma uzraudzība ar patiesu uzraudzību un sociālā un nodarbinātības politika ir nepārtraukti jāuzrauga un ir jācenšas izmantot labās prakses piemēri. Otrs jautājums, par kur es vēlētos runāt, ir ekonomiskā pārvaldība. Ir, ir vairāk jādomā par sociālajiem jautājumiem ekonomiskajā monetārajā pārvaldībā, tāpēc es vēlētos, lai e, šī iespēja, ko pieļauties, e, e, ļautu citiem ministriem, ne, ne tikai mini, finanšu ministriem strādāt pie šiem jautājumiem un regulāri tikties, piemēram, lai tiktos arī sociālo un nodarbinātības lietu ministri, bet tam nebūs nekādas jēgas, ja deputāti arī netiks eh, iesaistīti šajā darbā. Eiropas parlaments ir darījis savu darbu, un konferences, kas ir paredzēta saskaņā ar 13. pantu, ir viens no tiem fórumiem, kurā būs iespējams organizēt dialogu starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem šajā jautājumā. Uh, Mums ir nepieciešams arī skaidrs eh, darba grafiks. Un eh, trešais jautājums, kas ir ļoti svarīgs, mums ir nepieciešams stabilizējošs eh, stabilizējoša sistēma Eiropas Savienībā, kas attiecas gan uz minimālajiem ienākumiem, gan uz bezdarbnieku pabalstiem. Mums Francijā jau ir šāds minimālais ienākums, kas ir noteikts arī Vācija, nāks klajā ar līdzīgu ideju. Ja katrā Eiropas Savienības dalībvalstī būtu šāds te pamatu ieņēmums, ja atsauc uz tādu, tad mums izdotos eh, panākt eh, cerības un progresu, jo nav nekādas nozīmes, ja, ir, eh, ja šis rādītājs netiek aprēķināts pēc vieniem un tiem pašiem priekšnoteikumiem katrā dalībvalstī, un arī kas attiecas uz bezdarbnieku pabalstiem. Bezdarbnieku pabalsts ir ļoti nozīmīgs, lai eh, cilvēkam būtu sajūta, ka viņš neieslīdz nabadzībā tūdaļ, tiklīdz ir zaudējis darbu. Eh, Permanš Beres jau eh, nāca klajā ar konkrētiem priekšlikumiem pavisam precīziem, un tāpēc pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām mums ir visiem jāmobilizē spēki, lai visos līmeņos mēs varētu veicināt šo sociālo Eiropu, kas, kā jau es teicu, ir absolūti eh, nepieciešama dimensija Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Paldies! Paldies, ka vērojat savu runāšanas laiku! Jā, nu jūs nedzirdējat man ievadvārdus, jo es arī jau minēju to, ko jūs sacījāt. Uh, Pat ja runājot par minimālo ienākumu, šo pamatienākumu, mūsu darba laikā mēģinam nošķirt debatēs starp ienākumu un algu, jo tas paredz tur citas dimensijas. Ļoti daudz ir pieteikušies izteikties, kas bija pacēluši zeltnās kārtiņas. Uh, Tad, nu, ja jūs vēlaties izteikties tagad par sociālo dimensiju ekonomiskā monetārā savienībā, izteikties ļoti īsi, būs ļoti strikta priekšsēdi, jūs varēsiet izteikties tikai divas minūtes, jo tas ir vienīgais veids, lai visi varētu izteikties. Un lai tad visi arī varētu minēt savu viedokli. Nu, ko tad arī dodu vārdu Anigan kungam. Īrijas eh, parlamentu pārstāvim Kanigan kungs. Lūdzu, jums ir divas minūtes. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Īrijā mēs augstu novērtējam komisijas priekšlikums iekļaut sociālo dimensiju ekonomiskā monetārā savienībā un arī indikātoru iekļaušanu. Un tāpat kā jūs priekšsētāji, mēs uzskatām, ka varētu būt vēl papildus indikātori. Man komiteja arī noturē vairākas sanāksmes novembrī un decembrī nevarētu diskutēt par komisijas priekšlikumu. Mēs aicinājām arī pārstāvis no nodarbinātības organizāciju Nacionālo sieviešu padomu, jauniešu padomu, lai arī dzirdētu viņu viedokļus par indikatoriem. Mēs atzīstam, ka ir jābūt ierobežotam skaitam indikatoru, bet mēs gribam, lai tur tiktu iekļaut jautājumi, kas ir saistīti arī dzimumu vienlīdzību, jo īpaši runājot par uh, atšķirību vīriešu un sieviešu algās atalgojumā, un arī par uh, godpilncienīgu darbu. Jo nu, īpaši attiecībā uz darbiniekiem, kas ir tikai līgums uz laiku, uh, tādu ļoti daudz īrijā. Mēs arī sniedzām savu ieguldījumu komisijai, savus komentārus par šo, tad viņi to apsvērs. Tad, ko darīs konkrēti Eiropa, lai rīkotos uh, par, pie šo pasākumu izstrādes? Uh, kā konkrētā rīkosies. Tam, tas nedrīkst būt bezsobains uh, pasākums. Tas ir ļoti liels izaicinājums, uz to ir jāatbild. Liels paldies, paldies arī par konkrētiem komentāriem, kas sasauc ar jūsu darbu. Paldies, ka ievērojāt savu uh, runāšanu, runas laiku. Tagad vārds tiek dots Itālijas senatoram Gadinīkums. Atvainojiet, tad uh, Gedīnī kundze, senatore no uh, Demokrātijas partijas. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, pavisam īsi. Lai varētu ietaupīt laiku, es varu pilnībā piekrīst uh, jūsu ievadvārdiem. Varu piekrīst arī Irijas uh, kolēģiem par sociālo indikātoru iekļaušanu, kas varētu arī vēl tikt uzlaboti. Arī mēs uzskatām, ka šeit nevar būt runa par neitrāliem indikatoriem, bet ka ir nepieciešams arī uh, ņemt vērā dzīmumu uh, jautājumus, kādas pastāv arī un par vecuma atšķirībām, lai varētu padziļināt uh, analīzi, kā krīze mūs visus ir ietekmējusi un kāda varētu būt makroekonomiskās stabilizācijas pasākumi un kā tas uh, ietekmē dažādas iedzīvotājs lāņus. Uzskatu, ka ir nepieciešams ļoti ātri strādāt, lai. Uh, no šiem indikatoriem arī varētu izstrādāt konkrēts pasākums, definēt makroekonomiskās stratēģijas, lai uh, finansiālā stabilizācija, kā arī uh, budžeta stabilizēšana, kur arī Itālija un citas valstis ir uh, piedzīvojuši ļoti smagi ieteikumi uz iedzīvotājiem, bet tas vairs nav uh, atbalstāms, izturams, ņemot vērā sociālo situāciju un par nepieciešamo ekonomisko attīstību, ne tikai atsevišķās valstīs, bet arī uh, Eiropā. Gribētu zināt, vai. Um, Vai eh, tā tad eh, ir arī nepieciešams ievies sociālos pasākumus, ekonomiskajos nolīgumos, kas tiek noslēgti, fiskālijos noslēg, nolīgumos, eh, stabilitāte izaugsmē un varbūt, kā jau tagad varētu domāt par to, kā specifiski aktīvas politikas, piemēram, resursi, kas tiek paredzēti jauniešu garantijai, vai ir tur varbūt uh, citādāk uz to jāraugās nekā, kad mēs runājam par saistībām un finansiālo stabilizāciju. Un, divpusējie nolīgumi. Jo, Tātad varbūt tur būtu tas jāatrunā nedaudz uh, citādāk pie izvēlētājs. Paldies! Feldkungs, divas minūtes, lūdzu. Zdravím představitele řeckého předsednictví a varuji, aby si nedělali velké iluze. Paldies! Paldies Grieķijas prezidentūrai! Tādēļ mēs nevaram šeit progresēt. Tas ir tādēļ, ka katreiz, kad ir direktīva sociālajā jomā, uh, tad dalība valstis nevēlas vienkārši piemērot direktīvu. Viņi saka, ka tās ir katras dalībās specifisks jautājums, un kamēr nemainīsies šāda attieksme, nekas cits nemainīsies. Lisabonas stratēģijā tiek skaidri atrunāts daudz un labākus darbus, darba vietas, taču rezultāts ir pretējs. Ja mēs nemainīsim dalību valstā attieksmi, mēs nekad nevarēsim uh, progresēt. Paldies par īsu skaidru komentāru. Un tagad Kipras uh, parlamenta vārdā divas minūtes uh, darba lietu, sociālo lietu komitejas viceprezidentam vārds Lūdzu Kukamakungs. Skevikukumā, Kirija Proedre. Kundze, tā tad uh, kukuma. Paldies, priekšstādātāji. Kipras pieredze īstenojot uh, memoranda programmu ir ļoti smaga. Un ne jau tikai tāpēc, ka uh, ir samazināti sociālie maksājumi, bet uh, netiek veidoti arī pamati krīzes pārvarēšanai. Eiro grupas uh, lēmumi 10. un 15. martā par Kipras parādu samazināšanu mūs ir novedoši pie abortā loka, kur izaugsme vairs nav iespējama. Aizvien pieauga nabadzība, sociālā izstumtība, līdz rekorda līmenim eirozonā ir pieaudzis bezdarbs un cieši vismazāk aizsargātās sociālās eh, grupas. Bezdarbs ir būtiski pieaudzis līdz 27%, 30%, 35% no visiem bezdarbniekiem ir jaunieši, un eh, droši vien tikai 2015. gadā izdosies panākt situācijas normalizāciju Daudz cilvēki ir bijuši spiest pārdot savus mājokļus un kļuvuši par bezpajumtniekiem, tāpēc mēs atbalstam to, ka rezultātu tabulā pašlaik tiek iekļauti arī sociālie indikātori. Bet jā, ir jāuzdod jautājums, kuri indikātori, kuri rādītāji ir eh, spēcīgāk jāatbalsta visneaizsargātākās grupas, ir jānosaka bezdarba likvidēšana par prioritāti. Mēs vēlamies veidot uh, labas darba vietas, mēs vēlamies, lai um, pieaug produktivitāte, jānodrošina, ka tiek saglabāta saikne ar sociālajiem partneriem. Tārifu noteikšanā ir, jāiesaist, ir jāizmanto sociālais dialogs, jācīnās pret bezdarbu un sociālo izstumtību. Lielas paldies, un tagad es dodu vārdu Eiropas eh, parlamenta sociālistu grupas koordinatoram. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju šeit laipni sveikt kolēģis no nacionālajiem parlamentiem. Un es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka šobrīd mums ir iespēja runāt par ekonomiskās un monetārās savienības sociālo pusi, jo tā ir joma, kas ir ārkārtīgi būtiska, izšķirīga Eiropas Savienības nākotnē. Sociālā politika vienmēr ir palikusi citu politiku ēnā. Tā vienmēr ir bijusi pakļauta ekonomiskajiem apsvērumiem, bet es gribēju atgādināt, ka Žaka Delora ārā, ērā šajā jomā tika pieņemti jauni, daudzi jauni tiesību akti Vēlāk eh, nāca liberāļu periods, un viņi bija vairāk interesēti ekonomikas jomā, bet mēs redzam, pie kāda rezultāta šī vājā politika ir novedusi. Pats svarīgākais šobrīd ir kapitālisms, sociālo standārtu pazemināšana, zemes algas, un šī būtībā ir mūsu vienīgā iespēja par to runāt ir jāskatās patiesībai acīs. Eiropas Savienībai ir jārisina krīzes sekas, ir jāuzlabo Eiropas uh, vieta pasaulē, un valdībām ir jāsaprot, ka ekonomiskā pārvaldība nevar notikt tad, ja netiek uh, atrisināti jautājumi, kas saistās ar sociālo dimensiju. Nevar būt uh, vienotas valūtas bez vienotas monetārās politikas. Uh, Un tas pagātnē ir pierādījis. Nav iespējams vienotais tirgus, vienota valota bez salīdzināmiem sociālajiem standartiem visā Eiropā, jo pretējā gadījumā būs divas Eiropas. Viena, kur būs darbs, un otra, kur ne. Es domāju, ka to jums vajadzētu pateikt arī kolēģiem savās mājās. Uh, Mēs te runājam ne tikai par strādājošo tiesību nosargāšanu, bet arī par uh, ekonomisko attīstību. Liels paldies! Došu vārdu Jēlonenas uh, kungam no Somijas. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Paldies, priekšstādātāji! pagājušās nedēļas uh, laikā Mēs esam dzirdējuši daudz runu, un daudzi runātāji ir teikuši, ka Eiropā ir daudz problēmu. Tomēr budžeta samazinājuma rezultātā ir pieaudzis bezdarbs un nabadzība. Ja jūs paraugāties uz Grieķijas piemēru, tad jāteic, ka tur vēl ir daudz darāmām. Grieķija prasa atbalstu un palīdzību, bet, eh, protams, eh, tam jābalstās uz zināmiem nosacījumiem. Es nedomāju, ka jūs varat veidot savu nākotni, nemēģinot eh, stimulēt izaugsmi. ir jāatrod risinājums šīm problēmām, tam ir jānotiek pēc iespējas ātrāk un īpaša uzmanība ir jāpievērš sociālajām problēmām. Tas ir iemesls, kāpēc uh, tas ir jādara. Bezdarbs Eiropā šobrīd ir ievērojama problēma un ir jādomā, kā panākt eh, to, ka tās partijas, kas atbalsta Eiropas izaugsmi, gūtu uzvaru nākamajās vēlēšanās. Liels paldies, un tagad es došu vārdu Tomasam Mannam. Paldies, priekšstādātāji. Es gribēju uzdot jautājumu premjer, ministram Vuciskungam. Mēs uh, Pagājušajā nedēļā Eiropas parlamentā Strasbūrā uzklausījām jūsu premjeru Samaras kungu. Tā bija lieliska uzstāšanās, no kuras uh, varēja gūt uh, lielu iedvesmu. Viņš iepriekš ir bijis arī Eiropas parlamenta deputāts. Bet es gribēju atgriezties pie tā, ko jūs teicāt. Jūs teicāt, ka krīze ir uh, parādīs, kādas pretrunas slēpjas Eiropas eh, sociālajā modelī, kurš vēl, starp citu, nav līdz galam īstenots, un mm, pretrunas eh, sociālajā tirgus ekonomikā. Jūsu valstī ir veiktas reformas, OECD to ir apstiprinājusi, citu apšaubu, bet, manuprāt, ir svarīgi, lai eh, šie panākumi, veicot struktūrālās reformas, kļūtu zināmas ne tikai uh, kļūst zinām ne tikai Grieķijā, bet arī citās valstīs. Trojka Grieķijas panākums vērtē ļoti pieticīgi. Bet vai, priekšno, bet vai tas, vai trojkas iejaukšanās nav svarīgs priekšnoteikums šādām reformām otrkārt? Mēs, uh, Grieķi, mēs uh, Eiropas Savienībā esam atvēlējuši 6 miljardus eiro jaunatnes bezdarba apkarošanai. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs solis. Uh, bet eh, vai tam ir kāds sākas, vai jūsu valstī tas ir sajūtams? Vācijā, piemēram, ir eh, darbinieku trūkums. Mēs eh, šobrīd aicinām darbiniekus braukt uz Vāciju un strādāt. Vai tas Grieķijā ir zināms? Un treškārt, kā jūs rīkojaties ar labējiem un kreisiem ekstrēmistiem, kas Grieķijā varētu gūt panākums? Liels paldies! Um, Es došu ministram iespēju atbildēt uz uh, šiem uh, komentāriem, bet uh, es noslēdzu vienlaicīgi arī runātāju sārakstu. Vēl vārds tiks dots uh, trījiem cilvēkiem. Lau kungam no Polijas senāt. Es atvainojos, ja nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Paldies, dāmas un kungi! Polija ar lielu interesi pēta Eiropas eh, komisijas iniciatīvas. Polija šobrīd neietilpst Eirozonā, un Polijai nebija jāreformē mūsu sociālās aizsardzības eh, sistēma krīzes dēļ. Mēs to darām sistemātiskā veidā, un pateicoties tam, mums ir izdevies izvairīties no šādas smagas krīzes. Tomēr mums ir zināmas bažas par to, ka šī iniciatīva var radīt jaunas eh, kritērijas dalībai Eirozonā, un mēs īsti nezinām, vai šī iniciatīva neradīs divu vai trīs ātrumu Eiropu. Ir vēl arī citas bāžas, proti par to, vai mēs joprojām darbojamies līgumu ietveros, ja vien līgumi netiek grozīti, un vai priekšlikumi, kas ir iekļauti šajā iniciatīvā polijā, būs pieņemami, balstoties uz priekšnoteikumu, ka šie jaunie instrumenti tiks izmantoti un e, jaunie indikātori būs skaidri. Ja šī iniciatīva tiks īstenota un ja tā radīs konverģenci vairākās jomās, tad mums ir zināmas bažas, jo uzskatām, ka no tā ciesta mūsu konkurētspēja un tas nozīmētu darba vietu zaudēšanu. Tas būtu negatīvs efekts mērķu sasniegšanā, tajā skaitā arī polijas mērķu. Tāpēc eh, no vienas puses mēs uz šo iniciatīvu skatāmies ar lielām cerībām, no otras puses ar bažām, bet principā polija vēlas aktīvi darboties. Lielas paldies! Un tagad eh, vārds Filipam Bulo. Paldies, priekšsādātāji! Man šķiet eh, acīm redzami, ka uh, ekonomiskajā un monetārajā savienībā ir jārunā par eh, sociālo dimensiju, bet, eh, manuprāt, eh, tas ir pietiekami ambiciozi un mums ir jādomā arī par darbu pie citām perspektīvām, kas varētu veicināt konverģenci. Es atbalstu to, ka tiek rezultātu tabula tiek pak, papildināta ar jauniem indikatoriem, tā kļūst zem stingrāka, bet uh, vienlaikus es domāju, ka ir jāstrādā arī likumdošanas jomā un konkurētspējas uzlabošanā. Mums ir sociāla tirgus ekonomika un lai MVU un lielie uzņēmumi būtu konkurētspējīgi, šis konverģences process ir nepieciešams. Tāpēc ir vairāk jādomā par uzņēmumu sociālo atbildību un uh, Un tas neatiecas e, tikai uz e, sociālo uzņēmēju darbību. Ir jābūt e, aktīvākiem strādājot ar šo sociālo atbildību, nodrošinot labāku sabiedrības konverģenci, un es domāju, ka nacionālo parla nacionālajiem parlamentiem nāktos no jauna diskutēt par subsidiaritātes principu. Mēs uh, Eiropas parlaments prasa vairāk Eiropas, bet, eh, manuprāt, būtu jādomā par konverģences mehānismu izveidi, kas būtu pietiekami ierobežojošs, lai sociālie kritēriji, sociālie rādītāji starp valstīm tuvinātos. Un Eh, tas ļautu mums cīnīties pret sociālo dempingu, uzlabot uh, ekonomiskos rādītājus, kā arī sociālos uh, rādītājus. Liels paldies un dalīja kundze. Paldies uh, priekšsādātāji. Visi šeit piekrīt, ka ir nepieciešams stiprināt sociālo dimensiju ekonomiskajā un monetārajā savienībā. Bet problēma ir tāda, ka mēs par to runājam jau piecus gadus, un jau piecus gadus ir iespējas, ka uh, sociālā joma nav bijusi prioritāra nec padomē, nec komisijai. Un, nu, tāpēc ir jādomā, kā mēs visi kopā varam pavirzīties uz priekšu, jo Eiropas Savienības uh, sociālā joma uh, kļūst prioritāra. Tas ir būtiskākais jautājums. Otrs jautājums, atsaucoties to, ko teica Pērvanša Bēresa priekšsādātāja kura sacīja, ka ziņojums, eh, ka krīze ir ietekmējusi ekonomisko monetāro savienību un ka pašlaik ir pēdējais eh, laiks domāt par um, enerģētisko politiku, par inovācijām sociālajā jomā un tā tālāk. Un man šķiet, ka tas ir problemātiski. Eiropas parlaments var nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem, kurus atbalsta nacionālajie parlamenti. Bet kāpēc ir tā, ka šodien mēs nonākam pretrunās ar to, ko dara padome un komisija? Un te man uh, būtu jautājums Grieķijas prezidentūrai. Jūs teicāt vienu lietu, jūs teicāt, ka Izaugsmē nav brīnum nūjiņas vai kaut kādu maģisko recepšu. Jūs teicāt, ka šogad Grieķijā vēl nebūs izaugsmes, bet SVF to saka, bet eh, ko tad var darīt? Vai mēs domāsim par alternatīvām, kāds piedāvāja, piemēram, Oruā kundze? Liels paldies! Eh, mēs jau esam nedaudz iekavējušies, bet tā kā Grieķijas eh, ministram tika uzdoti konkrēti jautājumi, divi runātāji tos uzdeva, tad es eh, viņam došu laiku četras minūtes atbildēm. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es varbūt sākšu atbildot uz pēdējo jautājumu. Es varu jums garantēt, ka Grieķijas valdība visu šīs, vis, visā šajā laikā nav sēdējusi rokas salikus klēpī. Mēs Grieķijas valdība esam cīnījušies visiem spēkiem un daudz ko mums ir izdevies panākt. Bet vispirms runājot par šo izaugsmu, sākotnējā uzrunā es teicu, ka mums ir izdevies samazināt tirsniecības eh, deficītu un 2014. gadā Grieķija no recesijas varētu pāriet uz izaugsmu, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo to es teicu arī eh, savā sākotnējā uzrunā. Mēs, mums ir izdevies panākt eh, primāra budžeta pārpalikumu pateicoties struktūrālajām reformām, kas ir, kuras ir īstenojis Grieķijas valdība. Uh, Tātad mēs neesam sēdējuši rokas salikuši klēpī, mēs tik tiešām cīnāmies, lai uzlabotu ekonomisko situāciju savā valstī. Atbildot uz pārējiem jautājumiem, kas saistīti ar reformām. Vispirms es pateicos jums par jautājumiem un varu teikt, ka pēdējo gadu laikā Grieķijā mēs esam piedzīvojuši svarīgākās reformas, tās bija absolūti nepieciešams es pilnībā piekrītu, jo ļaunuma sakne jau nebija tikai un vienīgi struktūrālās problēmas, bet bija arī um, cita veida problēmas. Grieķijā nodarbinātības tirgū bija milzīgi ierobežojumi, un mēs to esam mainījuši. Mums ir bijis pietiekam daudz ambīciju, lai mainītu situāciju arī attiecībā uz um, minimālo algu. Mēs esam izveidojuši sociālās aizsardzības eh, minimālo mehānismu un esam pieņēmuši minimālo algu. Un pirmo reizi decembrī tika noslēgta, noslēgts koplīgums um, turismu jomā. Tas arī ir ārkārtīgi svarīgs progress. Tāpēc esam izveidojuši īpašu sistēmu, kas ir Artemis, ar kuru vēršamies pret nelegālo nodarbinātību. Mēs esam vēlējušies absolūti izskaust šo šādu veidu ekonomiskās aktivitātes un situācija jau ir ievērojami uzlabojusies. Ir paredzēti e, sodi, soda naudas e, tiem, kas nodarbina darbinieks nelegāli, un tas jau ir devis pirmos augļus un pirmos taustāmos rezultātus. Mums ir izdevies arī uzlabot konkurētspēju e, Grieķijā. Tātad tas ir process, pie kura mēs strādājam. Un vēlos atgādināt arī, ka bezdarba līmenis e, šobrīd ir stabils, tas vairs nepalielinās. Mums bija tātad 27,2% bezdarbnieku gada beigās, un 2014. gadā šis rādītājs eh, samazināsies. Tātad es atgādinu, ka mums ir izdevies eh, pēc iespējas labāk izmantot visus eh, Eiropas fondus, mēs esam izmantojuši to dotās iespējas eh, līdz pat pēdējiem eiro. Mums tika piešķirt 6 miljārdi eiro, un mēs to uh, arī pienācīgi izmantojam. Lielas paldies! Paldies visiem tiem, kas iesaistījās šajās debatēs. Es nevēlos uh, noslēgt tagad šo debašu raundu, jo to es noteikti darīšu šīs sēdes beigās. Uh, Es katrā ziņā pateicos visiem par pienesumu, un es eh, vienmēr priecājos par šādu viedokļu apmaiņu, kas ļauj mums saprast, ka par šiem jautājumiem mums katram ir jādod savs pienesums. Un, ministra kungs, es jums vēlu visu to labāko eh, sarunās EPSCO par šīm rezultātu tabulām. Un arī, eh, lai panāktu šo sociālo dimensiju Liels paldies par šiem aplausiem. Es aicinu šī paneļa dalībniekus tagad atstāt uh, šo uh, eh, paneli, lai uh, te varētu uzņemt nākamā paneļa dalībniekus. Salomo, uh, du viceprezidents de la... Un tagad še, sveicam šeit eh, Rumānijas parlamenta pārstāvi Adrianu Solomonu, Slovākijas parlamenta pārstāvi Blahus kungu un Sēdžo Guķeres Prieto kungu, kas ir Ei Eiropas parlamenta referents par Eiropas semestri un tā sociālo dimensiju. Šer kolēģi! Cienījamie kolēģi, atsāksim darbu. Pateicos trim jaunā palēļa diskusijas dalībniekiem par to, ka viņi man ir pievienojušies. Tātad otrajā daļā mēs runāsim par nodarbinātības aspektiem, izskatot uh, gadskārtējos izaugsmas rādītājus, tā skaitā, ka šī uh, sociālā dimensija var ļaut mums izveidot gan garantiju jaunošiem, gan nodrošināt uh, reformas um, pensiju jomā un mobilizēt jaunus Eiropas uh, sociālos fondus. Pavisam īsi es vēlos atgādināt, ka, kas attiecas uz uh, garantiju jauniešiem, tad šobrīd tikai 17 dalībvalstis ir iesniegušas Eiropas komisijai uh, savu galīgo plānu šīs garantijas īstenošanai, kas uh, tomēr jau ir uh, e, izmantojami sākot no šā gada 1. janvāra. Es domāju, ka šī sasaukuma beigās mēs parlaments uzdosim jautājumu komisijai, lai uzzinātu, kā, cik tālu tad esam tikuši katrā dalībvalstī ar šo uh, plānu, jo uh, šīs rekomendācijas jau, protams, ir eh, jāatbalsta padomē, un daudz ir ticis uzstāts uz to, lai eh, jauniešu garantija būtu iespējams tieši finansēt no Eiropas, fonda, no Eiropas sociālā fonda, nodrošinot eh, iniciatīvas nodarbinātiem jauniešiem īstenošanu, ko komisija ir vēlējusies iniciēt. Šajā gadskārtajā izaugsmes analīzē Skaitļos izteiktie rādītāji par bezdarbu, milzīgās atšķirības, jo īpaši Eirozonā, kur situācija ilgu laiku ir ievērojami pasliktinājusies bezdarba jomā, ne tikai runājot par vispārējiem bezdarba rādītājiem, bet jo īpaši runājot par jauniešu bezdarbu, ir viens no tiem elementiem, kur mēs nevaram atstāt bez ievērības, tad, kad mēs izskatām gadskārtējos eh, izaugsmas rādītājus. Šajā gaisotnē mēs arī eh, tagad organizēsim otro mūsu sanāksmes sesiju, un es vēlotos dot vārdu arī Dimitris Kremastinus eh, kungam, kas ir eh, sociālo lietu komisijas priekšsēdētājs Grieķijas parlamentā. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, Beres skundze, par šo uzaicinājumu. Protams, ka es atgādināšu par to, ko teicu iepriekšējā diskusiju eh, sesijā. Diemžēl Grieķija ir līdera jauniešu bezdarba rādītāju ziņā. Bezdarbnieku skaits jauniešu vidū ir milzīgs. Arī Spānijā šī rādītāji ir eh, ļoti augsti. Diemžēl Dienvidē Eiropā šī rādītāja ir ļoti augsta un ir ļoti daudz dažādu programmu, eh, kuru mērķis ir samazināt bezdarba rādītājus, bet eh, rezultāti, diemžēl, nav tik eh, labi, kā mēs gaidītu. Ja mēs cīnāmies pret uh, bezdarbu jauniešu vidū ar pašreizējiem pasākumiem un mehānismiem, tad mums izdosies samazināt uh, bezdarbu jauniešu vidū par 1% gadā, kas ir ļoti vājš rādītājs, kas nozīmē, ka arī nākamās paudzes skar šī problēma. Kā jūs uh, domājat, kā gan uh, šī jaunā paudze varēs attīstīties un uh, kā viņi varēs iesaistīties nodarbinātības tirgu. Tā tik tiešām ir nopietna problēmas, kur ir jārod atbild visās Eiropas dienvidu valstīs. Es atgādināšu arī par to, ko teicu iepriekš, proti, ka izaugsmas rādītāji neatkarīgi no tā, vai runa ir par 3 vai 5 procentiem no IKP gadā, uh, Ar šādu rādītāju ir ļoti grūti sagaidīt, ka mums tik tiešām izdosies ievērojami samazināt bezdarba rādītājus. Nu, neliels salīdzinājums. Tas būtu tā, it kā mēs izmantot aspirīnu cīnoties pret vēzi. Aspirīns protams, palīdz nedaudz uzlabot uh, slimnieku vispārējo stāvokli, bet uh, tas katrā ziņā nepalīdz cīnīties pret ļaunumu sakni. Tātad izaugsmas šis maģiskais vārds. Izaugsmas programmas ir tās, uh, kas nodrošinās IKP pieaugumu par 3 līdz 5 procentiem gadā, bet ar šādiem rādītājiem ir grūti panākt uh, labus rezultātus cīņā pret bezdarbu. Runājot par pensijām. Ja mēs esam ja tā varētu teikt, spiesti eh, sociāli sodīt iedzīvotājs, un ja mēs eh, nolemjam samazināt algas un pensijas, tad tie, kurus tas skars visvairāk, būs bezdarbnieki, eh, būs pensionāri, jo jaunās paaudzes vienmēr varēs rast vēl kādu papildus risinājumu, taču gados veciem cilvēkiem nebūs nekādas iespējas cīnīties pret uh, Um, pensijas samazināšanu, jo runa ir par iemaksām visa mūža uh, garumā, kas tādējādi tiek uh, apdraudētas. Um, tādējādi mēs sodam uh, cilvēkus, kas ir strādājuši visu mūžu, un vecumdienās viņi ir spiesti dzīvot trūkumā, bet tas nav civilizēts risinājums. Uh, Es domāju, ka neviena valsts nevar lepoties ar šādu risinājumu. Mēs esam attīstītas valsts gan no kultūras, gan civilizācijas viedokļu, un pensiju jautājums būtu jārisina citādi. Eiropas parlamenta līmenī un Eiropas Savienības līmenī, kad mēs diskutējam par šiem jautājumiem, ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu minimālos ieņēmums un cilvēku cienīgu dzīvi eh, pensionāriem, jo viņi visu mūžu ir strādājuši. Paldies! Paldies eh, priekšsēdētājiem, paldies par eh, šiem precīzajiem komentāriem, kas mums ļaus uzsākt debatas. Un tagad vēlos dot vārdu Adrianam Solomonam, Nodarbinātības un sociālās aizsardzības komisijas vicepriekšsēdētājam. Um, Rumānijas eh, deputātu kamerā. Jūs runāsiet ne tikai par situāciju Rumānijā, bet arī par eh, gadskārtējās izaugsmas rādītājiem un, un Eiropas semestri. Lūdzu, kolēģi, kungs, jums vārds uz desmit minūtēm. Dinta, domnilor și domnilor. Paldies, priekšsētājs kundz, godātie deputāti, godātie viesi. Man ir liels gods piedalīties šajās debatēs jo ļoti svarīgs debētes uh, eh, Eiropas līmenī. Es uh, sadalīšu savu uzrunu četrās daļās. Es uh, mēģināšu prezentēt dažādas uh, debašu tēmas, mēģināšu arī izskatīt uh, krīzes sociālo ietekmi, identificēt iemeslus, identificēt uh, arī to, kādēļ uh, krīze ilgs tik ilgi, izvērtēšu politikas pasākums, kas tik pieņemt, lai mazinātu sociālo ietekmi, un tad mēģināšu arī piedāvāt to, ko Es uzskaitu par galveno risinājumu esošai ekonomiskai sociālai situācijai, kurā atrodas Eiropas Savienība. Vispirms uh, krīzes sociālā ietekme. Mēs to varētu rezumēt sekojoši. Augsts bezdarba līmenis, jo īpaši jauniešu vidū, tad arī pieaugoši to cilvēku skaits, kas uh, dzīvos nabadzības sliekšņā, atšķirības starp dienvidu un ziemeļu valstīm, um, polarizācija, algu jautājumā, peļņu pieaugums, peļņu pieaugums un algu samazinājums. Uh, un sociālās aizsardzības, dažāda veida pārdala un ilgtermiņa bezdarbs ar konkrēti ietekmi uz darba tirgus, arī ļoti svarīgām struktūrālām izmaiņām, kām būs arī negatīva ietekme uz ilgtermiņa iz ekonomisko izaugsmi. Blakus šīm pesimistiskajām apkopojumam arī vēl nāk klāt pesimistisks uh, pesimistiskas nodarbinātības prognozes. Tātad ņemot vērā atšķirības starp ekonomisko atgūšanos un ietekmi uz, nu, un uz uh, lielo bezdarbi, mēs neuzskatām, kā situācija ātri uzlabosies. Atšķirības, kas pārstāv Eiropas Savienībā, apdraud solidaritātes konceptu kā tādu, kas ir Eiropas Savienības pamatprincips. Mēs varam arī konstatēt, ka politiskās krīzes risks var tikai pieaugt. Uh, un tas varētu nozīmēt arī spēcīgu sociālo krīzi, nevienlīdzība, veicina populismu, tas kļūst satraucošāks. Līdz ar to tiek apdraudēta arī Eiropas Savienības viens no galvenajiem sasniegumiem brīvu cilvēku pārvietošanās, kas ir fundamentāls tiesības Eiropas Savienībā par tā mums ir jāiestājas un jācīnās pret tiem, kas uh, savā uzrunā veicina ksenofobiju un neiecietību. Tālāk, uh, kas ir sociālās krīzes uh, iemesls? Mēs to varam definēt sekojoši. Ekonomiskā pārvaldība e Eiropas Savienībā pirms uh, krīzes uzstājās uz lielāku, uzstājas lielāku inflāciju. Uh, un lielāku makroekonomisko stabilitāti. Taču krīze norāda uz to, ka mūsu prognozes bija kļūdo, kļūdaini. Stabilitāte eh, ar to nepietiek. Tāpat ekonomiskā paradigma, proti Māsrīks ortodoksija arī ir eh, sniegusi eh, mums atbildi. Tātad šeit nav runa par uh, maksājumu problēmu, bet par parādu problēmu. Un šeit mēs runājam arī par privāto un valsts nozari. Un tas noved pie recesijas un stagnācijas un asimetriskais uh, pielāgojums uzsverot uh, Atšķirības starp deficītu valstīm, pārpalikumu valstīm ir novedušas pie ievērojamām atšķirībām Eiropas Savienības iekšienē. No vienas puses kreditoru valsts un debitoru valsts parādvalsts. Eiropas Savienības politika noved pie deflācijas riska pēc Japānas, Japānas modeļa šī ietekme bijis ļoti smaga, un to arī ir veicinājusi Eiropas Savienības neoptimālā atbilde, lai risinātu krīzi. Ekonomiskā zinātne ir attīstījusies, taču, diemžēl, Eiropa nav daudz mācīsies no 30. gada depresijas. Līdz ar to ideoloģija bija spēcīgāka par ekonomisko zinātni. Tālāk. Politisko pasākumu izvērtēšana, lai varētu mazināt krīzes ietekmi. Šie pasākumi, lai varētu atjaunot uh, nodarbinātību. Kā bāzdarbs būtu um, skaidrojums ar darba tirgus uh, striktumu un stingrību. Tātad mm, tik ievies darba tirgs struktūrālās reformas lai samazinātu sociālo apdrošināšanu, lai palielinātu darba ņēmēju mobilitāti, lai decentralizētu sarunas par kolektīviem līgumiem, lai varētu samazināt algas, lai samazinātu bezdarba pabalstus, lai stimulētu atgriešanos darba tirgū. Tātad arī šīs reformas tika uzspiestas Rumānijai, tās uzspieda uh, Trojka, e SVF, Pasaules banka. Pēdējais pasākums samazināt bezdarba pabalstu izskatās, ka to iedvesmo kāda ideja par to, ka recesija darbinieki nozīmē lielās brīvdienas. Un pat, ja, protams, samazināt bezdarba pabalstu var ilgtermiņā būt efektīvs, tomēr tas ir īstermiņā kontraproduktīvs. Kādēļ? Jo esošā bezdarba iemesls ir saistīts ar cikliskiem faktoriem, jo nepieauga ekonomika un uh, nevis uh, struktūrālo jautājumu rezultāts. Piemēram, risināt fiskālās Uh, monetārās politikas, industriālās politikas, mēs nevaram tās veicināt, tad bezdarbnieku pabalsts samazinājums tikai vēl vairāk samazinās pieprasījumu, līdz ar to stagnēs ekonomika, tā nestagnē tādēļ, ka nav piedāvājuma. Palielināt ražošanas kapacitāti pieņemot uh, piedāvājumu pasākums, tā nebūs konkrēti ietekme uz ražošanu. Vispirms ir nepieciešams spēcīgāks pieprasījums pēc precēm pakalpojumiem. Tas tiesa, ka uh, profesionālās apmācības programmas var palīdzēt dažiem darbiniekiem ir atrast darbu, tam nebūs, tomēr tam nebūs konkrēta ietekme uz uh, vairumu bezdarbnieku. Arī piedāvājumi stimulējuši pasākumi radīs deflāciju. Nākamais punkts - ekonomiskā paradigma. Tas ir, tas ir svarīgi. Eiropas Savienības līmenī pieņemtie pasākumi, lai atbalstītu jauniešus, lai attīstītu sociālo dimensiju. E, mēs tas, ka mēs pieņēmām šo salīdzinājušo tabulu ar indikatoriem par nodarbinātību par sociālo situāciju, pasākumu, kas ir pieņemta, lai stīprinātu, atvieglotu kredītus, kas tiek piešķirta maziem vidiem uzņēmumiem, tie visi ir ļoti labi pasākumi, tie var mēreni palielināt sociālo situāciju, taču tam nebūs ilg, ilgtermiņa ietekmes, kas varētu atrisināt bezdarba problēmu. Manuprāt, visi šie pasākumi ir uh, tāda uh, medus uh, kārotīte, kas tiek ielikta lielajā taupības darbā. Šī situācija jāpasliktinās un pieauguma ne nevienlīdzība ir galvenais iemesls, kādēļ tiek samazināts pieprasījums. Līdz ar to arī ekonomiskā izaugs tiek apdraudēta. Tā ir ļoti vāja un līdzīga un tuvojas nabadzībai. Eiropas Sanības galvenais izaicinājums ir atrisināt atšķirības, kādas pastāv starp dažādiem dalību valstīm. Ir nepieciešama vienlīdzīga izaugsme dalību valstīs. Uh, Eiropas Savienības politikas ir drīzāk labvēlīgs lielajām kredītvalstīm, kurām ir pārpalikums. Uh, taču tas ir ārkārtīgi liels trūkums uzņēmējiem, strādājošiem. Šis modelis nav ilgtspējīgs, lai stimulētu nodarbinātību, ir nepieciešams cits ekonomiskais modelis, lielāka izaugsme, sadalot citādāk ienākumus ar algām, kas būtu lielākas, ar, ar lielākām investīcijām, mazākām nevienlīdzībām privātajā valsts sektorā lai demokrātija valdītu pār ekonomiku, lai tā valdības būtu pamatot sabiedrības interešu pārstāvji. Valsts modernizācija nozīmē to, ka šī valsts ir jāatbrīvo no tirgus gūsta, lai tas var pieņemt lēmumu sabiedrības interesēs. Jaunais ekonomiskais modelis tam ir jādisciplinē tirgi tiem ir jāfunkcionē atbilstīgi sabiedrības interesēm. Un jāteic, ka krīzes sociālās ietekmes. Uh, Tātad uh, mums ir jādomā arī par nodarbinātības krīzi. Tātad tas ir pasākumi nav bijuši adekvāti, jo šīs ir krīzes brīdis un mēs esam atvieglojuši darba tirgu, lai stimulētu nodarbinātību, nu, un tas ir jā, tiešām tāds aspirīna risinājums, par ko runāja pirms brīža, un uh, bezdarba var atrisināt tikai ar ilgspējīgu ekonomisko izaugsmu. Tādēļ Eiropas Savienībai nepieciešams jauns ekonomiskais modelis, kas var veicināt šo uh, Eh, kas var veicināt un kompensēt darbu un mazināt nevienlīdzību. Paldies! Dargie kolēģi! Hol, uh, lubo... Dargie kolēģi! Tagad es došu vārdu Slovākijas uh, Nacionālās padomas Eiropas uh, lietu komitejas priekšsādātājiem, kurš jums pastāstīs par jaunatnes garantijas īstenošanu, jo jūsu valsts mm, to ir uzsākusi darīt. Ďakujem, ďakujem pekne, stené <clears throat> kolegyne. Eh, paldies, godājumie mm, kolēģi, dāmas un kungi. Liels paldies par to, ka man ir dota iespēja izteikties par šo jautājumu. Es eh, pastāstīšu no sākuma dažus faktus par nodarbinātību Slovākijā un mūsu sociālajām programmām. Otrā manas uzstāšanās daļa būs veltīta alternatīviem projektiem, kas Eiropas uh, Savienībai varētu palīdzēt risināt sociālās problēmas. Kā jau norādīja vairāki kolēģi, bezdarbs uh, ir viena no galvenajām sociālajām mm, programmām Slovākijā. Šobrīd uh, bezdarbs sasniedz 35%, savukārt uh, jaunatnes bezdarbs ir 34%. Ja mēs uh, vēlamies uh, ieskaitīt tur arī jauniešus, kas tikko ir eh, pabeiguši izglītību, tad eh, bezdarbs sasniedz 40%. Bezdarbs ir mūsu prioritāte numur viens. Un mēs eh, esam uzsākuši bezdarba apkarošanas programmas. Saskaņā ar manā, manā rīcībā esošo informāciju ir uzsākts arī uh, konsultācijas ar Eiropas komisiju. Pateicoties jaunatnes garantijas fondam, Mēs esam izmantojuši 17 miljonus eiro, lai radītu 40 tūkstoši jaunu darba vietu. Mēs subsidējam no darba, darba devējs, lai radītu darba vietas jauniešiem līdz 29 gadu vecumam un citām iedzīvotāju grupām. Valdība ir lēmusi, ka darba devējiem nav jāmaksā sociālajie nodokļi par šādu nodarbinātām personām un mēs esam iekļāvuši nodarbinātību arī gada izaugsmes pētījumu rādītājos. Par spīti šiem pasākumiem, kas ir īstenoti vairāku gadu garumā, bezdarbs joprojām ir augsts un kā tam ir galvenie iemesli. Bezdarbs Slovākijā ir saistīts ar struktūrāliem iemesliem. Un turklāt tos vēl ir papildinājušas arī krīzes sākas. Galvenie iemesli ir trīs. Nevienlīdzība starp uh, darba tirgus prasībām un darbinieku izglītību, tāpēc mēs mēģinam vairot uh, informāciju, universitāte, izplatīt universitātēs informāciju par to, kādas uh, nepieciešamības kādas uh, prasmes tiek prasītas darba tirgu, kā arī par sekundāro izglītību. Otrakārt ir reģionāla nevienlīdzība, kas ir otrs galvenais iemesls jauniešu bezdarbam Slovākijā. Kaut arī ap valsts galvaspilsētu Bratislāvu jauniešu bezdarbs sasniedz tikai 17,5%, bet eh, Slovākijas austrumos eh, ir 43%. Tas ir, tā ir katastrofa, tāpēc Slovākijai ir nepieciešami Eiropas sociālā fonda līdzekļi nevienli, reģionālā nevienlīdzība Slovākijā ir smaga problēma. Tā ir saistīta ar infrastruktūras stāvokli, un tāpēc uh, Slovākija aktīvi izmanto Eiropas līdzekļus. Bet uh, vēl mums ir problēma ar Romu minoritāti, kas veido 7,5% no Slovākijas iedzīvotāju skaita. Viņi galvenokārt dzīvo valsts austrumos un uh, ir. Uh, galvenie bezdarba upuri. Un trešais iemesls ir vairāk eh, politisks. Augstais bezdarba līmenis eh, Slovākijā ir saistīts ar līdzšinējās eh, valdības slikto stratēģiju, kas bija balstīta uz zemajām darba spēka izmaksām, nodokļiem un darbinieku tiesību apgriešanu. Kopš 90. gadu sākuma Slovākija ir bijusi izvēlējusies neoliberālu modeli, veikusi daļēju pensiju sistēmas privatizāciju, kura šobrīd ir grozīta. Un darba devējiem līdz šim ir bijusi dota priekšroka labvēlīgāks režīms, bet tas, diemžēl, nav stimulējis darba devējs veidot jaunas darba vietas, un bezdarbs Slovākijā līdz šim ir saglabājies augsts. Tas viss ir nācis par labu tikai spekulantiem un tiem, kur izmanto lēto darba spēku. Es gribēju teikt, ka Slovākija ir labs piemērs neoliberālās politikas neveiksmēm. Un sociālā nevienlīdzība situācija tikai vēl pasliktina. Tas ir ideoloģiski akls attīstības modelis. Gribēju norādīt arī uz to, ka pastāv alternatīvi projekti, kurus eh, Eiropa varētu atbalstīt. Pieminēšu trīs no tiem. Pirmkārt, sociālas ekonomikas modelis, kas ir iekļauts arī vienotā tirgus aktā 1 un 2 un tiek eh, minēts līdzās eh, sociālajai uzņēmēji darbībai. Sociālā uzņēmēji darbība Slovākijā ir privileģēta, un mēs vēlamies to izmantot, lai radītu darba vietas marginalizētām sabiedrības grupām, ieskaitot Romus. Mēs vēlamies uh, sniegt uh, atbalstu kooperatīviem, kas Eiropā ir diezgan veiksmīgi, jo rāda taisnīgāku īpašumu un aktīvu pārdales uh, iespēju veicina nodarbinātību, palielinot uh, darbinieku motivāciju, un tāpēc es gribētu aicināt Eiropas Savienības institūcijas izrādīt lielāku pretimnākšanu kooperatīviem. Šādā veidā izveidotās darba vietas ir stabilākas. Otrakārt, uh, es gribēju uzsvērt uh, paneiropeisku bezdarba maksājumu iespēju, ja Brisele neuzņemsies sociālas funkcijas, tad uh, progress šajā jomā netiks gūts. Doma par Māstrihtas uh, līguma mm, pilsonisko uh, aktivitāti neiekļauj, mm, pilsoniskumu neiekļauj sociālās tiesības. Tāpēc ir nepieciešams grozīt līgumus vai arī interpretēt Eiropas pilsonību plašākā izpratnē, lai Eiropas uh, līmenī būtu padomāts arī par bezdarba pabalstiem vai garantētu papildus ieņēmumu. Tiek runāts arī par uh, sociāliem maksājumiem cilvēkiem, kuri nesaņem vismaz uh, trešdaļu no vidējā Eiropas ieņēmuma. Tāpēc es piedāvāju uh, pamazām veidot arī sociālu savienību. Un treškārt, ekonomiskā globalizācija. Es to nenoraidu pilnībā kā tādu, bet es noraidu pašreizējo modeli, kas balstās uz deregulāciju un privatizāciju. Tas nāk par labu tikai multinacionālām sabiedrībām, kuras iegūst aizvien lielāku ietekmi. Bet uh, Tas tikai palielina spiedienu, eh, prasot zemākus nodokļus un mazāku valsts lomu. Tas nav tas modelis, kur mēs vēlamies. Mēs nevēlamies uh, mazināt sociālos standarts vai mūsu pilsoņu sociālo aizsardzību. Mēs nevaram sacensties ar uh, Latīņu Amerikas uh, izmantot, darba spēka izmantotājiem uh, un mēs nevaram prasīt, lai mūsu cilvēki strādātu 16 stundas dienā. Vai tiešām mēs vēlamies atgriezties 19. gadsimtā? Nē, tas nav tas ceļš, kādu mēs vēlamies. Mēs vēlamies sociālu modeli, nevis sociālo standartu krūpļošanu. Un šādiem uzņēmējiem Eiropā nav vietas. Rezumēšu. Pirmkārt, ir nepieciešams apkarot bezdarbu, bet ir skaidrs, ka neoliberālais modelis ir cietis neveiksmi. Lielāks uzsvers būtu jāliek uz valdības lomu, uz valdību, uz valsts īpašumu un kooperatīviem. Ir nepieciešams harmonizēt sociālo politiku, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam cīnīties pret uh, brīvā tirgus radītajām kļūdām, lai Eiropā, ne, Eiropas uh, vēlēšanās neutrāt ne, neofašistu, mums jādomā par sociālāku Eiropu. Paldies, tātad jūs tiešām arī izteicāt savu viedokli par savu vīziju, un uh, šīs komentārs mums bija ļoti liederīgs mūsu debatēs uzklausīt jūsu vīziju. Tagad vārds mūsu pēdējiem runātājiem. Un attiecībā uz jums būšu ļoti prasīga. Jūsu rīcībā ir 10 minūtes. Tātad ir pēc tam ir pieteikšies jau 14 runātāji un noslēdz arī šo sarakstu. Lūdzu, 10 minūtes. Sī, gracias, prezidentā. Paldies, priekšsēdētāji. ir jāprezentē ziņojums pār Eiropas semestri. Ziņojums, par kuru balsosim rītdien Nodarbinātības sociālo lietu komitejā. Tas ir teksts, kura mērķis ir uh, sociālo līmeni nolikt tādā pat um, līmenī kā finanses un ekonomika tāt uz eh, nodarbinātības sociālajiem jautājumiem kopumā. Daži valsts valdība vadītāji, daži dalība valsts komisija un pat daži arī Eiropas parlamenta deputāti vēlas tik tiešām mm, apgalvot, ka ekonomiskā atgūšanās notiek arī kautrīgi ekonomiskie rādītāji, kas mums ļauj šo apgalvot. Mēs varam runāt arī par dažādiem, par importu radītājiem un tam līdzīgi, taču ir arī cilvēki, arī es to skaitā, kas ir ļoti kritiski par šīm prognozēm, un es uzskatu, ka par labu šīm nelielajiem pieauguma rādītājiem esam ļoti daudz upurējuši tieši sociālā līmenī runājot par šo ekonomisko atgūšanos un um, mēs varam konstatēt, ka 7 miljoni bezdarbnieki ir Eiropā. Viens no pieciem bezdarbniekiem ir ilgtermiņa bezdarbnieks. Ir dati, kas norāda, ka ir apmēram 77% līmenī jauniešu bezdarbs un arī sociālā izstumtība ir aktuāla visās dalību valstīs. Aizvien vairāk ir māsarniecība, kur saskars ar problēmām, bērnu nabadzība pieaug. Jābūt precīziem, mums ir mēs nedrīkstam nolaikt ekonomisko atgūšanos, taču Taču ir jāpārskata sociālie jautājumi. Varbūt, ka ja mēs te uzvaram īstermiņā tādu īsu kauju attiecībā uz ekonomisko atgūšanos, taču ja mēs skatām sociālos datus, tad mēs redzam, kā tie norāda ļoti nopietnu problēmu vidus un ilgtermiņā. Ir neliels pieaugums novērojams, tas tiesa. Taču tas ir daudz eh, lēnāks nekā tas tika prognozēts. Tāpat laikā tas arī ir nevienlīdzīgs. Tas nevienlīdzīgi pārlīdz ar cilvēkiem un dalību valstīm. Šeit ir jautājums arī par kohēzijas fondu un eh, par to, ka atšķirības nav samazināts dalībvalsts starpā, noteikti gluži pretējies, tas pieaug. Un ir novērojams arī milzīgs atšķirības dalībvalstu iekšienē. Ienākuma atšķirības ievērojami ir pieaugušas pēdējo gadu laikā. Šajā kontekstā tādējādi šis ziņojums, pie kura strādāju, veiks ļoti kritisku situācijas analīzi. Ir jāatzīst, piemēram, arī tas, ka mēs kļūdījāmies izvēloties ekonomisko stratēģiju. Mēs runājām ļoti daudz par fiskālo nodokļu konsolidāciju. Un tam bija ārkārtīgi smaga ietekme uz cilvēkiem, uz uh, sociālo situāciju. Mēs arī nesam varējuši arī uh, atvieglot ekonomisko attīstību, piemēram, reformas tirgos, kas tika ieviests arī eh, drastiski ietekmē daždalībās situāciju. Arī tam bija, protams, graujoši ieteikumi uz pensijām. Mūsu analīzē jābūt ļoti kritiskai. Tālāk, ko mēs piedāvāsim mūsu ziņojumā, mēs gribam lielāku demokrātisko leģitimitāciju visā Eiropas semestra procesā. Ja mēs transferēsim suverenitāti no Eiropas nacionālā līmenim, tad mums ir jābūt drošiem, ka katrā procesas etapā posmams ir demokrātiskā leģitimitāte. Uh, konverģijas plāni, konverģences plāni un tā tālāk. Ehm, valdībām ir jāizvērš sociālie dialogi un jākonsultēs ar nacionālajiem parlamentiem. Mēs nevaram atļaut, piemēram, eh, tie, tiesību aktiem par fiskālo konsolidāciju ļaut mums nosmicēt vai padarīt tos pār saistošiem, ja vien parlamentam nav uh, eh, savs vārds sakāms par šo procesu, un arī mēs Eiropas parlamentā mums ir visdemokrātiskākā leģitimitāte par šo, un mums ir nepieciešams arī citas institūcijas, kas mūs atbalsta strādājot šajā uh, procesā. Mēs arī piekrītam tam, ka nevajadzētu arī, nu, no, vērs, e, nevajad, nevajadzētu nonākt tādā reformu noguruma e, situācijā, kas ir novērams pašlaik komisijā, arī atrod e, instrumenti, kas palielina Eiropas konkurētspēju. Tāpat laikā nevajadzētu tikai mazināt algas šī mērķa sasniegšanai, nevajadzētu miljonus pilsoņu um, liekt uh, sociālās garantijas, sociālo aizsardzību. Ja mēs tiešām izējam tagad no krīzes, tas notiek ļoti negodīgi. Mums ir nepieciešams alternatīvas, lai varētu veicināt uh, konkurētspēju Eiropas Savienībā. Piemēram, ir dalība valstis, kuras var tiešām jāpāmācīna uz kā var kā sasniegt konkurenci, konkurēt spēju un uh, ja mēs arī raugāmies uz tabulām par konkurēt spējīgākām valstīm pasaulēm, tad mēs, pasaulē, tad mēs redzam, ka ir uh, rūpniecība, kas šeit spēlē ārkārtīgi lielu lomu jāveic efektīvāka ražošana un arī jāparedz citi instrumenti, kas padarīs mums konkurētspējīgākus. Mēs vēlamies, protams, ilgspējīgu izaugsmu, mēs gribam konkurētspēju. Un mums ir arī jāaicina uh, īstenot atbilstīgs un pareizs sociālās, eh, sociālos nosacījumus, atalgojumu un ilgtspējīgāku nodarbinātību. Šķiet, tas, to mēs aizmirstam bieži vien šajā krīzē. Un šajā komitejā, nodarbinātības komitejā. Jābūt ļoti ambicioziem, jāaicina pēc garantijām, lai mēs varētu risināt nacionālās sociālās programmas. Mēs varētu finansēt tās, lai šīs programmas būtu saistošas, jāatrod miljārdu eiro, lai eh, glābtu bankas, bet ko ar sociālo, kā, kā tad paliek ar sociālo situāciju? Mums ir budžets nākamajiem septiņiem gadiem visai Eiropas Savienībai. Un novērojams arī tur nelīdzsvers ar prioritātēm. Es nedomāju, ka viss šīs programmas un mērķi veicināt jauniešu nodarbinātību gala beigās šīs programmas gluži vienkārši nesaņem saņemto uh, vajadzīgo finansējumu. Tas nav kas tāds, ko mēs atrasināsim ar eh, asperīnu. Uh, um, kūrē. Mums ir nepieciešams uh, spēcīgāks, um, spēcīgāk medikamenti. Tad fiskālā konsolidācija, tas ir viens piemērs, kas darbojas. Un Spānijā mēs uzskatām, ka mums ir jā, nepieciešami miljardi eiro septiņu gadu laikā, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību. Tāpat laikā mums ir jāsmadzina katru gadu piecim par 5 miljārdiem jauniešu nodarbinātības programmas, nu, mēs strādājam globālās stratēģijas kontekstā, un uh, bieži vien tas ir absolūti paradoxāli. Mums ir jāspēj finansēt visas programmas, lai varētu nodarbināt jauniešus, jābūt daudz ambiciozākiem, un ir arī uh, jāsaprot problēmas. Un prioritātes. Un pēdējā lieta, ko mēs pieprasām, mēs gribam, lai debats tiktu atvērts arī noturēts par citiem jauniem instrumentiem. Mums nevajadzētu baidīties no secinājumiem. Mums ir jāspēj runāt par šo. Tad priekšsēdētāji pārtrauc pavisam īsi. Termino 30 sekundos. 30 sekundes vēl, cik runātājs. Tātad. Uh, automātiskie stabilizatori Eiropas līmenī. Vai ir bez ir problēmas? Un mums ir jādomā par to, ja mēs tikai nedaudz ņemtu ārā no uh, E, uzņēmumu sociālo maksājumiem, tad mēs izveidot tādu fondu, kas būtu ļoti um, vērtīgs instruments solidaritātei, lai risinātu ar esošo situāciju. Paldies! Liels paldies! Es teicu, ka mēs, mums bija 14 runātāji, bet patiesībā ir septiņi, kas tātad izteiksies 14 minūtēs. Līdz ar to noslēdz šo runātāju sarakstu. Vispirms pateicos eh, trim eh, eh, mūsu paneļa viesiem, kolēģiem no Grieķijas parlamenta. Pat, ja es daudz nedzirdēju, minam nec jauniešu garantiju, nec arī runājām par pensiju reformu, bet varbūt jūs par to vēl runāsiet. Pirmais runātājs ir uh, sociālo lietu komitejas, nodarbinātības komitejas pārstāvis no Latvijas parlamenta. Tātad vārds uh, Orlova kungam, lūdzu. Divas minūtes. Paldies priekšsēdētājā, cienījamies damas godātie kungi. 2010. gadu var raksturot kā stabilizācijas gadu Tomēr jāatzīst, ka sociālais problēmas joprojām bija aktuālas gan Eiropas Savienībā, gan tās dalību valstīs. Kā nozīmīgas pamagas jāmin darba vietu trūkums un ilgtermiņa bezdarbs. 2014. gadā gaidāms, ka situācija lēni, bet stabili uzlabosies, tomēr darba vietu trūkums joprojām rada bažās. Eiropas semestris ir efektīvs reforma koordinēšanas un vadīšanas instruments daudzpusēja uzraudzība tiek veiksmīgi īstenota, katrai dalību valstī īpaši izstrātas rekomendācijas kļuvušas specifiskākās un tas noteikti jāpilda. Datu un rādītāju apkalpojumi, kā arī pētījuma rezultāti ne, tik nodo, eh, ne tikai nodrošina efektīvu efektīvāku uzraudzību, bet arī ļauj mācīties citam no citām. Īpaši svaigi ir tādi ekonomiskas politikas panākumi, kas sekmē jaunu un kvalitatīvu darbu vietu radīšanu Eiropas Savienības dalību valstīs. Esam pārliecināti, ka nodarbinātības un sociāla rādītāja ap apkalpojums sekmīgi papildinās līdz šim reformu uzraudzība izman, izmantotos instrumentus, ļauj vēl efektīvāk īstenēt Eiropas pilsoniem tik svaigus nodarbinātības un sociālas jautājumus. Tomēr jāpatur prātā, ka šī rādītāja bez iepriekšējas analīzes nevar tiek izmantoti kā automātiskas rīcības pamatojums. Latvija joprojām izcina bezdarba problēmu un cīnās ar citām krīzes radi, radītājiem sociālam sekam. Tiek izvērtētas dažādas reformas un apkolpoti dati par pašreizēju situāciju, lai varētu pieņemt kvalitatīvus un svarīgam uh, pārmaiņas vērstus lēmumus. Tikpat svaigi turpināt jau spēki izsaktas, uzsaktas reformas nodarbinātības un sociālās politikas iztenošanai nepieciešami efektīvi īstermiņa un ilgtermiņa risinājumi. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka reformu rezultāti nevienmēr ir jūtami uzreiz. uzreiz. Latvija jau iztenojusi vairāk nozīmīgas reformas. Euh, Lūdzu, noslēdziet, noslēdziet savu stāju. Vairākas nozīmīgas reformas Tagad ir svarīgi pieņemt vērā katras valsts specifiku, ja universāli pasakumi nevienmēr ir labākā izvēle. Paldies par uzmanību! Merci beaucoup, euh, cher collègue. Je donne... Liels paldies! Tagad vārds Itālijas senāta pārstāvim. Pārstāvēja Licikundzē divas minūtes. Beh, sicuramente anche noi eh, auspichiamo più ambizione per. Paldies! Eh, lai risinātu bezdarba jautājumu, ir Eiropas sociālais jautājums. Taču Mūsuprāt, ir nepieciešama tikai ambīcija, bet arī drosme. Tas, ka budžeta politikas, trojkas politikas ir izgāzušās, jo tās ir bijušas neveiksmīgas, jo mēs arī redzējām, ka tie nav snieg, šī politikas nav sniegušas arī pozitīvs rezultāts, kāds tika paredzēts. Arī runājot par pārādu, par uh, deficīti IKP attiecībām arī Itālijā, piemēram, uh, mēs uh, ir panākt zināms progress. Tad, tad uh, pēdējo 20. Uh, Pēdējo 20 gadu laikā mēs esam uh, tērējuši un uh, izšķērdējuši vairākus nekā 20 miljārdus. Mēs uzskatām, ka šī ir absolūti kļūdaina politika, un mums ir jāmēģina pārplašināt e, ražošanas bāzi, un mums ir nepieciešama drosme samazināt fiskālo spiedienu. Tas ir jādara ievērojami, jo nerunāju tikai par atbalstu, palīdzību, un kas var būt visai neproduktīvi vidēja ilgtermiņā uz, uzņēmumu, kas, kurus jau tagad smacina kredīti, bet bankas, kuras arī aizvien vairāk atbalsta, skait arī Eiropa, jo uzņēmumi nevar saglabāt darba vietas, kas līdz šim garantē zinām stabilitāti Itālijā, jo Itālija veido mazie vidējie uzņēmumi. Un uh, tā Taču tagad ir politikas, kas ir vērsts vairāk uz lieliem uzņēmiem. Tātad tas nav palīdzība pilsoņiem, bet tikai uh, lieliem atbalsts ir sniegt tikai lieliem uzņēmiem. Paldies! Eiropas parlamentārdā Bauers kundze. Like Paldies! Jautājums visiem runātājiem, kas atrodas panelī. Nacionālais uh, plāns cīņā pret jauniešu bezdarbu. Gribētu zināt, ka visas valstis, Grīķija, Rumānija, Slovākija, vai šajās valstīs ir šādi nacionālai rīcības plāni, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu. No visām šīm valstīm ir kopīgi jautājumi. Arī tas, ka tiek ārkā, ļoti ātri pamestas skolas un zemes, daudz zem kvalificētu darbinieku. Slovākijā bezdarbnieku rādītājs ir astoņas reizes lielāks tieši maz kvalificēto vidū. Tā ir ļoti liela problēma, tādēļ tas ir mans jautājums, kā jūs to labosiet. Un tagad slovāku valodā izteikšos, vēršos pie Slovākijas pārstāva. Kad jūs runājāt par 17 eh, miljārdiem, kas tiek paredzēti, 70 miljārdi, kas tiek paredzēti, lai eh, cīnītos pret jauniešu bezdarbu, varbūt jūs kļūdījāties, jo uh, 21 eh, milietu nepieciešams, eh, kas ir visai Eiropas Savienībai gadā, varbūt eh, jūs varētu atrasināt visas Eiropas problēmu ar šo Slovāku naudu, bet varbūt jūs kļūdījāties ciparos. Uh, Bet, nu, tas, ko jūs piedāvājat, uh, tās uh, attiec uz Eiropas subsidijiem. Ja jūs vēlaties, lai Eiropa vairāk atbalstītu kooperatīviem, tad uh, tam nav nekādu šķēršļu un arī citi priekšlikumi par Eiropas bezdarba pabalstiem. No kurienes tad par to tiks maksāts, no kurienes tiks ņemts nauda Eiropas? Uh, tiek pārtraukt runātāji, diemžēl. Un vārds tagad tiek dots Kardulīkungam divas minūtes, un tad uh, Parīzes kundze no Itālijas lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Es uh, varu jūs nomierināt, es tik tiešām runāšu par jauniešu garantiju, un es vēlētos apsveikt. Uh, um, mūsu eh, parlamenta komiteju par to, ka mm, ir izdevies panākt šo jauniešu garantiju, kas eh, nodrošinās uzla iespēju uzlabot situāciju jauniešiem. Uh, Mēs arī esam domājuši par nodarbinātības jautājumiem, jo īpaši nodarbinātību jauniešiem gan izglītības jomā, jo mēs esam pieņēmuši jaunus likumus, gan attiecībā uz profesionālām skolām, gan arī universitātēm, gan arī domājot par eh, nākotnē nepieciešamajiem eh, profesijām. Runājot tieši par šo specifisko jautājumu garantiju jauniešiem, par kuru tiek domāts Francijā jau kopš 2013. gada oktobra. Viena no problēmām, ar kur mēs saskaramies eh, departamentos, eh, kuros ir eh, vairāk nekā 25% bezdarbnieku un kur tomēr nevar pieteikties uz šīm programmām, mēs vēlētos, lai arī uz šiem departamentiem un reģioniem attiekto šī jaunā iniciatīva. Bet mēs noteikti domāsim par to, kā atrisināt šo jautājumu, noslēdzot tādus kā līgums starp uh, valsts pārvaldību un vietējo pārvaldību, kas ļaus gan mobilizēt jauniešus un iesaistīt viņus uh, darba tirgu, nodrošinot tādu kā uh, starpnieka lomu starp jauniešiem un uzņēmumiem. Mūsuprāt, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo ir jācenšas uh, strādāt pēc iespējas tuvāk jauniešiem, lai īstenot šo garantiju jauniešiem uz vietas. Tāpēc es domāju, ka tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ir nodrošināt to, lai šie pilotu projekti um, notiktu arī Eiropas līmenī, bet lai būtu arī vienkāršot, fleksiblāka pieeja vietējā līmenī. Es eh, strādāju arī pie kāda ziņojuma, kas ir veltīts tieši šiem jautājumam nodarbinātībai jauniešu vidū, un es vēlētos aicināt kolēģis, kuriem ir inovatīvi risinājumi, sniegt informāciju par to. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds Valentīnai Pāris, kas eh, pārstāv Itālijas parlamentu. Paldies, priekšsēdājs kundze. Arī Itālijā ir izstrādāts nacionālais plāns jauniešu garantijai, un jāteic, ka mēs balstāmies tieši uz parlamentu iniciatīvu, jo šis uh, Eh, šajā sasaukumā eh, Itālijas parlaments ir visjaunākais un arī visvairāk tiek pārstāvētas sievietes salīdzinot ar pagātni, un tas noteikti ir jauns stimuls parlamentu darbām. Tādējādi šajā fāzē esam apņemības pilni arī pārskatīt uh, valsts piekāp, uh, pakalpojums un arī vairāk mēģinam. Uh, izvērst valsts un privātos projekts un uh, Tas ir ārkārtīgi liels potenciāls, lai varētu arī atbalstīt mūsu jauniešus. Kopā ar šajā procesā mēs tomēr saskaramies ar ārkārtīgi lielām grūtībām, kas uh, nāk no 2020. Uh, gada tiesība akta un jau īpaši, kas attiecas uz uh, pensiju sistēmu, proti, kā ka mēs nevaram uh, samazināt to, ko saucam Itālijā par zelta pensijām, jo tātad uh, tas būtu pretrunā ar konstitūciju, taču ar 92. likumu mēs uh, atrunājam situāciju par uh, pilsoņiem, kas uh, tiek izstumti no tirgus, darba tirgus un nevar arī saņemt pensijas. Un tad arī, ņemot vairāk kā tuvos Itālijas prezidentūra, nākamajā Eiropas semestrī būtu ļoti svarīga arī kāda komisijas re rekomendācija, paziņojums, kas palīdz arī mūsu nacionālajiem likumdevējiem mm, atgūt šo deficītu starp pilsoni un valsti. Uh, Un lai mēs tādējādi varētu arī daudz efektīvāk risināt sociālo situāciju. Lielas paldies! Augustin. Tagad vārds Estrēlai un noslēgumā vēl Polijas parlamentu pārstāvjiem. Paldies priekšsēdētājiem! Taupības pasākumi šobrīd pasliktina e, sociālo situāciju, tiek pilnībā iznīcināta e, vidusšķira un jauni cilvēki ir spiest emigrēt uz citām valstīm pat, ja viņiem ir augsta kvalifikācija un augstskolas izglītība. Un šī um, darbspēka noplūda noteikti atstās arī negatīvas sakas ilgtermiņā, un tas novadīs pie vien lielākām atšķirībām starp dalību valstīm. tie jaunieši, kas nestrādā un arī nemācās, šobrīd ir apmēram 20% Eiropas dienvidu valstīs. Eiropas ziemeļos šis rādītājs ir 11%. Garantija jauniešiem ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, bet ar to, protams, neizdosies atrasināt visas problēmas, jo budžets, kā mēs visi zinām, kas ir paredzēts, uh, šai iniciatīvai nav pietiekams. Jauniešu bezdarbs izmaksā vairāk nekā 6 miljārdus eiro gadā, un pietiktu ar 10 miljārdiem eiro, lai samazinātu bezdarbnieku skaitu par 12 miljoniem jauniešu vidū. Jauniešu bezdarbs šobrīd ir viena no smagākajām un nopietnākajām problēmām, ar kurām saskars Eiropas Savienība Tas ir daudz var, uh, smagāk nekā valstu parādu jautājums vai arī budžeta deficīta jautājums. Maijā notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un bez šīs garantijas jauniešiem, kādas ir garantijas, kuras mēs varēsim dot jaunajiem Eiropas iedzīvotājiem, lai viņi arī turpmāk varētu ticēt Eiropas projektam lai viņi varētu mobilizēt savus spēkus un lai viņi tik tiešām dotos pie vēlēšanu urnām Eiropas parlamenta vēlēšanu dienā. Ir ļoti svarīgi eh, nodrošināt to, lai viņu valstīm ir nākotne un lai viņi nebūtu spiest emigrēt un doties uz citu valsti, meklēt um, iztiku. Paldies! Liels paldies! Pēdējais runātājs ir Augustīns Miesislavs saka priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs lieliski izrunājāt man uzvārdu. Mēs šeit dzirdējām vairāk kārt, ka mēs saskaramies ar milzīgām problēmām sociālas politikas ietvaros un ka mums ir jārisina šīs problēmas, bet mums ir līdzekļu trūkums, mēs runājām par uh, disciplīnu un taupības pasākumiem, bet kāds tad ir iznākums? Es teikšu ko tādu, kas varbūt uh, negūs īpašu atsaucību, bet kas, manuprāt, ir vienīgā metoda, ar kur mēs varam uzlabot efektivitāti, uh, īsta, izmantojot līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā, uh, arī tā skaitā sociālas politikas jomā. Uh, ir politikas, kurās ir iespēja, joprojām ir rezerves un kur mēs varam izmantot šos līdzekļus citās jomās. E, ta, tas sakāms arī par e, sociālo, e, sociālajiem fondiem. Un ja mēs vēlamies, lai mums būtu šāda garantija jauniešiem, tad mums ir jāpiešķir šai garantijai vairāk satura pārveidojot mūsu nodarbinātības tirgu un pārskatot arī izglītības sistēmu. Polija tieši to arī šobrīd dara. Mēs reformējam izglītības sistēmu, lai panāktu to, ka tā ir labāk piemērota nodarbinātības tirgumu. Tāpēc mēs domājam arī par izglītību visu mūžu garumā, un ir jūtam jau pirmie rezultāti. Šogad tiks pieņemts arī ļoti svarīgas likumdošanas iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot um, līdzekļu, la, kur mērķis ir uh, uzlabot līdzekļu izmantošanu izglītības jomā. Mēs domāsim vairāk par uh, dažādu stipendiju piešķiršanu. Es domāju, ka arī tas ir ceļš kur mēs varētu iet, un es priecājos par to, ka Lāšlo uzskata par vienu no prioritātēm tā dēvētās um, baltās ekonomikas uzlabošana. Tā ir ekonomikas joma, kurā tiek domāts par gados veciem cilvēkiem. Es domāju, ka mums kaut kas būtu jādara, jo bezdarbs jauniešu vidū samazinās tomēr, bet mums ir kaut kas jādara arī, lai uzlabotu situāciju gados veciem cilvēkiem. Paldies! Paldies, saka priekšēdā, liels paldies, cienījamie kolēģi, visiem tiem, kas izteicās šajās debatēs eh, gan no Nacionālo parlamentu puses, gan arī no Eiropas parlamenta puses, un paldies arī visiem tiem, kas piedalījās paneļdiskusijā. diskusijā. Es atbildēšu Bauers kundzei sakot, ka trīs valstis, kas uh, ir eh, pārstāvēts prezentūrā, ir iesnieguši savu, savas programmas jauniešu garantijai, un vēlos norādīt tikai, ka attiecībā uz Grieķiju runa ir par 160 miljoniem eiro, 240 tūkstošiem uh, kurus būs iespējams izmantot no, fosā, no sociālajiem fondiem, kas nozīmē, ka Grieķija varēs eh, finansēt eh, tikpat daudz. Kas attiecas uz Rumāniju, arī te um, programmas ir iesniegts un runa ir par 99 miljoniem eiro, kas nozīmē, ka Rumānijai no savas puses būs jāatrod tikpat liela summa, lai varētu mobilizēt šos Eiropas līdzekļus. Runājot par Slovākiju, programma tiek sagatavota, un runa ir par 67,43 miljoniem eiro. Arī te jāsaka, ka līdzvērtīga summa būs jāatrod arī valsts budžetā. Es lieliski apzinos, cik grūtā situācijā mēs esam. Uh, Bet uh, vienlaiks ir arī apzināšanās, ka mēs visi esam vienā laivā, ka mums katram savas atbildības ietvaros ir vislabāk jāmobilizē tie instrumenti, kurus uh, mēs ar tādām grūtībām esam pieņēmuši, uh, jo īpaši šo garantiju jauniešiem, kurai vajadzētu ļaut mums uh, parādīt, ka Eiropa tik tiešām rūpējas par jauniešiem, kas un, un par tām problēmām, kas ir svarīgas mūsu pilsoņiem. Uh, Liels paldies! Es aicinu uh, aplaudēt mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem un uz tikšanos uh, plenārsesijā pēc iespējas ātrāk.